Bīni. Lieliski, saka priekšsādātāji. Visus mīlu sveicu. Dare il lavoro ordinario della nostra commissione. Un domāju, ka varam ķerties pie darba. Pirmais darba kārtības punkts, lūk, darba kārtības pieņemšana. Ja nu nav nekādu iebildumu, vai komentāru no kolēģa puses, tad uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu bez jebkādām izmaiņām tajā. Otrais darba kārtības punkts - priekšsādētājs paziņojums. Un viens tāds paziņojums man patiešām arī ir. Un te gribēju pastāstīt, ka mainās diskusiju da, e, punkti šodien. Ceturtais darba kārtības punkts, kas ir Nībleres ziņojums par ES mm, kosmos rūpniecības politiku ir samainīts ar vietām ar devīto darba kārtības punktu, kas ir Fordas kundzes ziņojums. Tātad apmainīt vietām šie divi punkti. Vēl viena lieta, par ko gribēju jūs informēt. ir video kvadrats ziņojums un grozījumi tajā. NV komiteja nav pieņēmusi itra iesniegtos grozījumus par video kvadrasa ziņojumu. Koordinatoriem tika sniegta informācija rakstiski, tā bija vienīgā iespēja, kā varējām rīkoties, un eh, tika panākta vienošanos ka mēs visus šos grozījumus iesniegsim plenārsēdē, atbilstīgi 50. reglamentu pantam. Lielākā daļa koordinātāru šādu priekšlikumu atbalstīja. Un tieši tāpēc tie grozījumi, kas NV komitejā pieņemti netika, tiks, kā jau teicu, iesniegti tiešā veidā plenārsēdē mūsu komitejas vārdā. Nu tā, lūk, tāda informācija, ar ko gribēju padalīties ar jums. Nā, nākamais runātājs, paldies priekšādātāji. Gribēju minēt vienu lietu, saka Andra Dotars kundze, zaļie vēlas paust mm, savu, nepi, to, ka tā nepiekrīt šāda veida grozījuma iesniegšanai. Mm, nu, lūk, to gribēju darīt jums zinām. Grācija, kolēģis. Labi, Ņemam, pieņemam to zināšanai. Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Vidāls kvadras lūdzu. Yes, thank you, chair. In relation... Paldies priekšādātāji. Kas attiec uz šo jautājumu, ko jūs nu pat minējāt? Man jāsaka Lūkas. Pagājuši nedēļ notika vairākas tikšanās. Es tikos ar referentiem ar Lepāžu skundzi. Un paldies viņai par to. Un mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos, lai saskaņotu abu šo komiteju nostājas, cenšoties panākt līdzsvarot risinājumu, ko tad varētu tālāk nodot attiecīgi komitejām tā, lai tās varētu sniegt piekšanu. Bet, diemžēl, diemžēl man jāsaka, diemžēl tas nav izdevies. Domstarpības bija pārāk lielas par ļoti būtiskiem punktiem, un tāpēc tās nebija iespējams atrasināt. Un tāpēc manis un Lepāžas kundas centieni, diemžēl, nevainagojās panākumiem. Un 45 grozījumi, ko pieņem ļoti lielā vairākumā šajā komitejā, NV komitejā, eh, noraidīti, tik noraidīti, nu izņemot divus Un tāpēc domāju, ka mums vienkārši vajadzīgs iesniegt šos itra grozījumus plenārsēdē. Bet gribu tomēr uzstāt uz to, ka esam panākuši būtisku progresu, respektīvi izdarījām centienus, abas puses to darīja, un līdz pašam pēdējiem brīdim vēl centāmies kaut ko šeit atrisināt, bet, kā jau teicu, tas tomēr nebija veiksmīgi. Paldies priekšādātās kundze. Bīni, grāfēr kolēģi. Labi, Turpin priekšādātāja. Paldies, video kvadras kungs jums. Domāju, ka varam līdz ar to pāriet pār, pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir devītais samainītais darba kārtības punkts, kā jau teicu, un došu vārdu Fordas kundzei. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Un eh, priecājos, ka visi šeit veiksmīgi atdarījušies no brīvdienām, un paldies, ka jūs samainījāt šos darba kārtības punktus. Līdz ar to es varēšu pēc tam doties uz ēnu referentu tikšanos strādāt pie cita ziņojumiem, bet man ārkārtīgi interesē, kas ēnu referentēm sakāms par šo atzinumu sagatavojām to pirms vasaras brīvdienām, un es vienkārši gribēju teikt milzu paldies eh, referentam Krisam Devisam no vidas komitejas, kurš norganizē virkni semināru un eh, ļāva līdz ar to izteikties industrijas, pār, rūpniecības pārstāvjiem, citiem ekspertiem mūsu un citu priekšā, pirms šis atzinums tika sagatavots. Uh, Nu, protams, mēs cieši turpināsim sadarboties ar vidas komiteju, bet mūsu uzdevums šeit ir skatīt enerģētikas jautājums. Es arī veicu tādu, zinām, pētniecības darbu un e, nonācu pie trim svarīgākiem atziņas punktiem, ko gribēju jums arī izklāstīt, un to vairāk kārt dzirdējām arī no ekspertiem pirmām kārtām. Ja mēs pavisam nopietni vēlamies izveidot drošu, uzticamu enerģijas avotu tīklu un, ja vēlamies vienlaicīgi samazināt arī oglekļu izmešus vidē, tad tādā gadījumā šī ir vienīgā plaša apjoma iespējamā tehnoloģija, kas ir šobrīd pieejama un kas var oglekļu izmešus eh, no fosilo degvielu dedzināšanas samazināt un pāriet pie zemu izmešu līmeņu enerģijas ražošanas. Ir, protams, arī citādas alternatīvas fosilo degvielu aizliekšanai, bet jāsaka, tās nav īpaši reāls. Un tāpēc mums oglekļa dioksīdu uztvēršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas ir ļoti vajadzīgas um, saīsinājumā CCS. Tāpēc mums tie ir vajadzīgi, un ja mēs nevē, neveicināsim CCS, tad tādā gadījumā liksim šķēršļus ceļā dalību valstu centieniem sasniegt attiecīgos plānus šai jomā. Un jāsaka, Eiropa jau šobrīd atpaliek no citām pasaules daļām Esam dzirdējuši, piemēram, par dažādiem projektiem Kanādā, tāpat arī par projektiem, kas šobrīd tiek īstenoti Ķīnā. Daži no mūsu kolēģiem pat apmeklē Ķīnu un šo projektu vēroja klātbūtnē. Un tāpēc Eiropa, jāsaka, zināmā mērā jau ir atpaliekošā pozīcijā un uh, vajadzētu tāpēc atjaunot šīs operācijas šai jomā, jo paliekot arjergardā, jāsaka, mēs riskējam zaudēt mūsu rūpniecības konkrētu spēju. Un vēl viens punkts, ko gribēju pieminēt, ir laukāts, um, un par to runāja ļoti daudzi, kad es apklaušināju viņus. Viens no iemesliem, kāpēc Mēs neveicam plašas investīcijas CCS un citās tehnoloģijās, kas ir ar zemo izmešu līmeni. Ir tā, tas, ka Eiropas Savienībā šobrīd ir ļoti konkrēti specifiski mērķi atjaunīgajiem energoresursiem, un tādējādi tieši uz tiem tiek vērstas investīcijas, bet investīcijas citās tehnoloģijās samazinās. Un tāpēc savā ziņojumā atzinumā aicinu atcerēties to, kādas iespējas priekšrocības ir šāda veida pieeja, kas nav vērsta uz konkrētām tehnoloģijām. Tātad ir tehnoloģija neitrāla, gaidot 2030. gadu. Un domāju, ka tas varbūt ir tas svarīgākais, kas mums šeit ir jāatminas, tajā brīdī, kad nosakām mērķus zem oglekļu emisiju sasniegšanai. Mums ir jāpalīdz šādā veidā ar investīcijām un jāpalīdz Nu, vienlaicīgi, protams, neizslēdzot atjaunīgos energoresursus. Es nesaku, ka tiem nav savu vietu visā šajā schēmā, bet mums ir vajadzīgi tādi mērķi un pieejas, kas ir tehnoloģija neitrāls. Bet, nu, lūk, tagad gribu uzklausīt ēnu referentus un pārējos interesantus. Bīni, e, eh, dola parola kolēģi. Lieliski, nu tad tālāk došu vārdu. Krisam Dēvisam no NV lūdzu. Thank you, Chairman. Es paldies priekšādātāju, kā jau jūs teicāt, esmu referents vidas komiteja. Un jāsaka, esmu šeit ieradies, eh, nu, esmu tādā ļoti neveiklā situācijā, jo, kā jau jūs teicāt, par video padraziņojumu runājot tikai divi grozījumi no 45 tika manā komitejā piņa, bet, nu, man jums jāatzīst, es nestrādāju pie šī jautājuma, bet, nu, rezultātā jāsaka, es acīm redzot, esmu tikpat eh, populārs kā viens otrs nedzērājs un kādā krodziņā. Nē, nē. Es ceru tiešām, ka pie šī dokumenta tomēr neskatoties uz visu mums izdosies sadarboties. Mums piecus gadus bija ļoti plašas un augstas cerības. CCS izstrādē tika pieņemti 12 milzīgi projekti, kam vajadzēja sākt strādāt līdz 2015. gadam. Eiropas parlaments izmantoja finanšu mehānismu, kas atbalstītu dalību valsts un ļaut šo plānu īstenot, pamatojoties uz e, oglekļa emisiju piešķīrumu pārpalikumu un kvotu pārpalikumu. Bet, nu, lūk, 2013. gads un jāsaka, nav nekādu redzību redzam rezultātu. 13 projekti tika izvērsīti finansējumu saņemšanai, bet neviens finansējumu pirmajā posmā nesaņēma. Lielākoties tie tika atsaukti vai nekvalificējās atbilst, atbilstīgi noteikumiem. Tam, protams, ir dažādi iemesli, bet galvenokārt tas ir tāpēc, ka, lai arī mēs šeit izdalām nodokļu maksātāju subsīd, subsīdijas un uh, līdzekļus, ko iegūstam no elektrības patērnētājiem, tomēr CCS lielā mērā ir atkarīgi tieši no ogļu dioksīda cenas. Un tieši tā ir tā, kas virza šo jautājumu uz priekšu, bet zinām, kāda šobrīd ir cena ogleklim. Un mūsu kļūme ir tā, ka mēs eh, esam tagad it kā atteikušies no CCS. Nē, šī tehnoloģija nav zaudējusi nozīmi. Tā ir vienīgā tehnoloģija, kas var, piemēram, oglekļa emisijas no, vest prom no tādām nozerēm kā tērauda ražošana un tā tālāk. Tādā veidā mēs varētu turpināt izmantot fosilo degvielu, bet neizraisīt globālo sasilšanu. Uh, jo visā pasaulē fosilā degviela joprojām tiek izmantot un arvien plašākā apmērā, un tā tas arī turpināsies vismaz pārdesmit gadus vēl. Pētījums pēc pētījuma liecina, ka CCS būtu daudz lētāks nekā, piemēram, vēja enerģija vai saules enerģija, pat šajos eh, sāku, tehnoloģijas sākuma izstrādes gados, piemēram, Ziemeļjūra piedāvā milzīgas uzglabāšanas iespējas visiem, piemēram, kaut vai visai Eiropas Savienības oglekļa mm, ap, ap, visam apjomam. Nu, lūk, esam palaidušies eh, slinkumā, nu, esam jau atpalikuši aiz Amerikas, aiz Austrālijas, Kanādas un citiem. Kas tad mums jādara? Pirmām kārtām domāju, ka mums ir jāsaprot, ka galvenie spēlētāji šeit ir dalībvalsts. Ja tās vēlas CCS veidot par daļu no sava, savas darbības portfeļa globālo emisiju samazināšanā, tad tā tas var notikt. Tās lūk, piešķirs līdzekļus, zinām, ka valsts to atbalstīs un tā tālāk, bet tam jāuzvedas vadošā loma. Ja dalībvalsts to nevēlas darīt, tad tādā gadījumā neviens cits investīcijas neveiks šādā valstī, ja valsts valdība nepauž atbalstu. Tas vienkārši tā nenotiek. Un tāpēc dalībvalstu rokās ir pilnīgi visa kontrola šajā gadījumā. Bet, nu, ja pametam aci apkārt Eiropā, tad es pat nezinu, vai dalībvalsts ir pietiekami apdomājuši šo jautājumu vienā otrā gadījumā. Es domāju, ir pienācis laiks, kad vajadzētu noteikt obligātu prasību dalību valstīm nākt klajā ar provizoriskām ceļu kartēm, kā viņi sanāks 2015. gada oglika samazināšanas mērķus. Nu, vienalga, vai tur būtu ietverts šis CCS vai nē, bet vismaz, lai viņi parāda kaut kāda veida. Um, instrumentus. Ko mēs varam darīt Eiropas līmenī? Pirmām kārtām, es domāju, mums ir vajadzīgs uzsākt kaut kādus konkrētus projektus. Nevis tikai tādus pāris eh, pilotu projektus, izmēģinājumu projektus. Nē, mums ir vajadzīga pilna ķēde, pilna ogles dioksīdu uztveršanas un uzglabāšanas ķēde projektu ietvaros. Un tāpēc ir vajadzīgs, lai parlaments un padomu nosaka konkrētu mērķi vai vismaz nāk lai ar deklarāciju, par nu, kaut ko tādu diezgan realistisku, piemēram, 1,5 gigavatus elektrības, mm, piemēram, spēkstacijās, mm, kas varētu nākt no tādām spēkstacijām, ko, kas aprīkots ar CCS. Nu, piemēram, vai puse no industriālajiem projektiem, piemēram, tērauda nozarei varētu tikt pakļaut šādu veidu prasībām. Jā. Uh, Eh, Fordas kundze jau savā ziņā atzinumā arī saka, ļoti labi būtu, ja šie flagmaņu projekti attiecībā uz CCS tiktu iekļauti, iestrādāt, sastrādāt kopā ar atjaunīgo enerģiju mērķiem. Es nezinu, kā to var panākt, jo, protams, ka CCS nav atjaunīgi, tas pats, kas atjaunīgi energoresursi, bet tādā veidā mēs palīdzētu investīcijām, jo tie, kas nopietni vēlas apkarot klimatu pārmaiņas, es domāju, šāda veida soli vērtēt atzinīgi. Un visbeidzot, priekšādātāji divi aspekti par finansējumu kopumā. Pirmkārt, īstermiņa finansējums. Lai šie projekti varētu uzsākties un darboties ar apvārsni 2020 nepietiks, mums ir vajadzīgi jaun, jauns industriālais inovāciju fonds, kaut kas tāds, kas var atbalstīt inovācijas, lūk, energointensīvās e, nozarēs, piemēram, lūk, arī attiecībā uz e, CCS projektiem. Jo es domāju, ka visās eh, politiskajās grupās mums ir vienprātība. Un, bet jās par idejisko nostādu. Mums gan sākās visādi cīniņi par dažādiem aspektiem un tā tālāk, bet domāju, ka varam nonākt pie vienotības. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, ilgtermiņā domāju, ka mums nepieciešams ieviest CCS certifikāts varbūt no 2020. gada. Ražotāji un uh, ogļu un naftas importētāji gūst peļņu no tādu projektu pārdoš, produktu pārdošanas, kas rāda milzīgas oglekļa emisijas. Tas nozīmē, ka viņi uh, pilnīgi noteikti nedod savu ieguldījumu emisiju samazināšanā. Un te mums jāuzņem savu lomu. Parlaments bija tas, kas izmanto, izveidoja finansējumu mehānismu, kas varētu virzīt uz priekšu CCS pirmām kārtām. Padome nav likus priekšā pilnīgi neko, nekādas idejas no viņa puses. Un tāpēc es gribētu lūgt parlamentu un šo komiteju eh, vienotojumu spēkiem ar NV komiteju meklēt tādus veidus, kā šo jautājumu atkļaut, atkal iekļaut darba kārtībās un kā šīs idejas virzīt uz priekšu. Paldies! Grazie, adesso dobbiamo recuperare un po'. Paldies. Un eh, tagad eh, mēģināsim labāk izmantot mums laiku, atvēlēto laiku, jo mēs eh, dosim mazliet ilgāk runāšanai vārdu mūsu viesim. Un tagad nākamais runātājs. Europa wyznaczyła sobie ambitne plany redukcji Paldies! Eiropai ir izvirzījusi sev ambiciozus mērķus CO2 izmešu samazināšanai. Mēs vēlamies arī apkarot klimata pārmaiņas. Bet no otras puses mums ir nepieciešama arī enerģija jau šobrīd, un vēl vairāk to vajadzēs nākotnē. Tā kā būs vēl kādu laiku nepieciešamība izmantot fosilos kurinamos, kas joprojām paliks svarīgs enerģijas avots pasaulē. Mums Eiropā jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka ogļu sadedzināšana nenonāktu pretrunā ar oglekļa izmešu daudzumu samazināšanu. Pēdējo gadu laikā esam aktīvi iesaistījušies lielāko oglekļa uztveršanas projektu izveidē, ne jau tāpēc, ka mums būtu varbūt lieka nauda šādiem projektiem, bet lielākie projekti šobrīd tiek veidot ārpus Eiropas. Tehnoloģija vēl nav pietiekama nobriedus, pietiekama attīstīta, lai mēs varētu precīzi prognozēt tās izmantojamību nākotnē. Šobrīd šādā, te, šādā tehnoloģijā Eiropā ir diezgan maz komerciālā interesa kas rada diezgan augstas eh, barjeras šķēršļus ienākšanai šajā tirgus sektorā. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāmaina mūsu politika, mums ir labāk jāatbalsta šīs tehnoloģija veids. Tiešā atbalsta mehānismi līdz šim nav attaisnojuši uz tiem liktās cerības, Līdz ar to jāsaka, ka pašreizējošo tehnoloģiju attīstības posms prasa lielāku skaitu mazu projektu. Un tādā veidā mums būs labāka iespēja izvērtēt šo tehnoloģiju potenciālo liederību ja šādi pilotprojekti tiks atzīti par pozitīviem, par komerciāli dzīvotspējīgiem, tad varam pāriet pie šī tehnoloģija eh, komerciālās fāzes. Būtu jānodrošina lielāks finansējums informēšanas kampaņām, lai pārliecinātu mūsu iedzīvotājus būt atvērtiem pret šo jauno, bet varbūt vēl nezināmo tehnoloģiju Es runāju par eh, oglekļa ģeoloģiskās uzglabāšanas tehnoloģiju. Mums ir nepieciešama enerģija Eiropā. Šobrīd uz oglēm balstīta enerģija joprojām veido ļoti lielu daļu no izmantojamās enerģijas Eiropā. Mums būtu jāpāriet uz tīrākām tehnoloģijām Eiropā. Koģenerācijas tehnoloģija, piemēram, tur ir nepieciešama modernizācija lai ogļu dedzināšana neradītu papildus emisijas atmosfērā. Eiropas Savienībā mēs patērējam visdārgāko enerģiju visā pasaulē, un šī joma ir ļoti svarīga. Paldies! Reigo. Uh, eh, sorry, uh, eh, sorry, Chairman, being late. Hercogs Gunze. Priekšsēdētājs kundze, es nedaudz nokavējos, jo es domāju, ka par šo jautājumu mēs runāsim nedaudz vēlāk. Es esmu ēnu referenti no sociālistu grupas, un es vēlētos jūs iepazīstināt ar sociālistu grupas viedokli, kā arī man ir viens jautājums komisijai, kuru iespējams tā arī atbildēs. Sociāldemokrātu grupas viedoklis par tā saucamo tīro oglekļu tehnoloģiju ir apkopot mūsu energopolitikas dokumentā kurš, manuprāt, būtu jēgpilni, ja ar to iepazīstos ik viens. Mēs vēlamies izveidot tādas tehnoloģijas, kas samazinātu CO2 izmešas no gāzes un ogļu, uh, ogļu sadedzināšanas rūpnīcām. Tomēr šāda tehnoloģija izveidē ir nepieciešama papildus zinātniskie pētījumi un papildus tā saucamie demonstrēšanas projekti. Uh, Mums ir nepieciešams, un sociālais grupa tādu ir īstenojusi plašs skatījums uz CCS. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka visas politiskās grupas jau kādu laiku ir vienojušās par to, ka CCS ir svarīga. Tomēr izskatās, ka krīzes apstākļos gan likumdošanas īstenošana dzīvē, proti tā saucamā tiešā CCS, tiešā uztveršana un uzglabāšana, gan arī citi tehnoloģiskie aspekti savā īstenošanā ir palēninājušies, es pat gribētu teikt, šobrīd iesaldēti. Tāpēc Mēs esam vienojušies, ka sociāldemokrāta grupa sagatavos pašiniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu. Un tagad jautājums komisijai. Mēs savulaik demonstrācijas projektiem atvēlējām vienu miljārdu eiro un vēlētos pajautāt, kas notika ar šo naudu vienu miljārdu apmērā, kā tā tika izmantota, ja tā netika izmantota, tad kāpēc tā netika izmantota atvēlētajam mērķim un kur ir šī nauda, ja tā netika izmantota un ko mēs varētu darīt, lai konkrētajam mērķim atvēlētā nauda konkrētajā laika periodā tiktu izmantota jo mēs visi esam viensprāts, ka tīrā, tā saucamo tīrā oglekļa tehnoloģija izmantošanas pieprasījums palielinās, un tāpēc mums ir jādod kāda risinājuma tirgumu. Vēlētos pieminēt, ka sociālistu grupa uzskata, ka finansējums varētu būt labāk atrunāts. Uh, Mēs neuzskatām, ka CCS vajadzētu finansēt no apvārsnes 2020, iespējams, ka to vajadzētu finansēt no ITS sistēmu finansējumu. Un tomēr tās valsts, kuras tiešā veidā ir iesaistītas dažādu CCS projektu izveidē, kā arī tās valsts, kuras tiešā veidā no šiem projektiem gūs, bet kurās netiks īstenot CCS projekti. Iespējams, ka šīm valstīm vajadzētu vienoties kopīgā darbā un panākt jaunas idejas par to, kā ITS, ģener, kā ETS ģenerētie ieņēmumi varētu finansēt CCS. Un visbeidzot, ja mums eh, ir jāizpild tā saucamais divu grādu nepalielināšanas mērķis, tad mums ir jādara daudz vairāk. Un ja mēs neesam gatavi darīt daudz vairāk, tad mums ir godīgi jāpasaka gan Eiropas iedzīvotājiem, gan arī visai pasaulē, ka mēs esam atteikušies no šī divu grādu nepārsniegšanas mērķa. Prodīkungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es runāšu daudz īsāk, kā jūsu laipni man atvēlētās divas minūtes. Es uzskatu, ka CCS šobrīd cieši no tādas problēmas, ka mums ir pārāk daudz dažādu energo projektu. Šobrīd ir pieejamas tehnoloģijas, kuras tiešām varētu tikt izmantotas, lai izvairītos no fosīlo degvielu sadedzināšanas rūpnīcu papildus celšanas, bet patreizējā situācijā vienīgais veids, kādā mēs varētu pavisam godīgi un ar pozitīvu skatu nākotnē īstenot šos CCS projektus, vienīgais veids ir izmantot tā saucamo uh, oglekļa dioksīda uztveršana augsnē, kas ir saistīta ar lauku apstrādi. Priekšsēdētāji, paldies, Prodīkungs! Un tagad Brecins kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēlētos pateikties referentam par, referentē par lieliski sagatavoto ziņojumu. Tajā Fordas kundze ir apskatījusi un ļoti labi izklāstījusi visus momentus, kur šobrīd ir saistīti ar pieejamajām tehnoloģijām, un ir taisnība, ka šīs tehnoloģijas Eiropā netiek pietiekami apgūtas un attīstītas. Man personīgi bija iespēja viesoties CCS uzņēmumā Ķīnā. Un vēlētos uzsvērt, ka visi tehniskie aspekti tur bija izpildīti. Un šajā CCS uzņēmumā, kas man visvairāk ir palicis prātā, ir tas, ka viņiem ir izdevies oglekļa dioksīdu uztvert dažādos veidos, un kapacitāte šim CCS uzņēmumam ir 2 megavati. Un tomēr tehnoloģijas tika importētas no Eiropas. Mēs visas šai, šim uzņēmumam nepieciešamās daļas esam viņiem pārdevuši, bet tagad ķīnieši paši ir gatavi šīs detaļas ražot. Es nedomāju, ka oglekļa dioksīda uztveršanai vajadzētu būt eh, tik ārkārtīgi lielai no enerģiskā viedokļa, kā to teica Prodīkungs. Patiesībā Ķīnas eh, zinātnieki minēja pavisam citus skaitļus. CCS ir ārkārtīgi svarīgas tehnoloģijas, un to vajag atbalstīt visiem iespējamiem līdzekļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka patreizējā situācijā pasaule nevarēs izdzīvot, ja klimats mainīsies, un arī CCS ekonomiski nav dzīvotspējīgi. Un tagad Klārskas Babinskas kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāji! Es uh, arī vēlētos pateikties Fordas kundzē par ļoti labi sagatavoto atzinumu un vēlētos izteikt pāris komentārus. Pirmais. Man lielā mērā priecē tas, ka mūsu diskusijās mēs nesam ļoti atšķirīgu viedokļu pārstāvētāji. Mēs visi esam par to, ka tehnoloģijas būtu jātīsta un ka jaunajiem zinātniskajiem pētījumiem ir jātiek izmantotiem. Un tomēr tas netiek darīts. Mēs neesam pagājušies tālāk pa šo ceļu. Mēs daudz runājam par to, ka tehnoloģijas maksā naudu un daudzas valdības ir tādās domās, ka šī tehnoloģija ir pārāk dārga. Un atcerēsimies, ka viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc šīs tehnoloģijas netiek attīstītas tik ātri, kā mēs to vēlētos, ir tas, ka arī iedzīvotāju vidū eksistē zināms šaubas par šo tehnoloģiju liederīgumu un to, ko tās nesīs iedzīvotājiem un pasaulē. Eiropā laika pa laikam parādās kritiskas balstas, un Kas tad notiks? Mēs šobrīd sēžam kā uz pulvera mucas. CO2 uzkrājas gan atmosfērā, gan augsnē, un tā ir, tās ir diskusijas, kurām mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību un par kurām vajadzētu vairāk izglītot arī iedzīvotājus. Eiropā ir teritorijas, kuras ir ārkārtīgi blīvi apdzīvots, un tajās šis CCS būtu jēgpilns. Un tagad par B ievilkumu. Tajā runa iet par to, ka CCS varētu tikt izmantots elektroenerģijas ražošanā. Nē, ne tikai. Arī uh, mēslojumu ražotāji un arī citi varētu izmantot šīs tehnoloģijas, jo, kā jau es pieminēju, CCS ir tehnoloģija, ko varētu izmantot veselā virknē uzņēmumu un ražotņu. Bet eh, būtiskākā šķērslis ir tas, ka iedzīvotāju vidū nav vienprātības par šīs eh, idejas riedalīgi. Paldies tālāk, Rībīgi kungs. Paldies. Šajā nozarē mums ir jāņem vērā kopaina. Jāskatās, kur mēs kaut ko iegūstam, kas notiek ar materiāliem, kā to vislabāk var izvērtēt Un tā tomēr ir vērtīgs izējuma materiāls, kas daudzos dažādos veidos var rūpniecībā tiks izmantos. Tā kā uzglabāšana pat par sevi nav vienīgais jautājums, ka, kas būtu apspriežams CO2 sarunās. Šeit daudz kas būtu runājams arī, piemēram, par Ungārijas Nobel prēmijas laureātu, kurš konstatēja, ka, ka tik tiešām var labāk izmantot ražošanas iekārtu, lai efektīvāk izmantot šo izēju materiālu. Šeit nav runa tikai par uzglabāšanu. Mums tik tiešām jāskatās, kā saprātīgi mēs varam uh, oglekli izmantot un tā virzīt uz priekšu attīstību. Paldies! Grazie! Paldies! Un tagad Vidal Kvadraskungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Eiropas komisija ir izvēlējusies vienu ceļu. Tā vēlas izveidot Eiropā drošākas enerģijas sistēmas. Proti tādas sistēmas, kuras eh, būtu drošas un kuras mēs varētu īstenot. Lai šo mērķi sasniegtu, ir jāpiemēro arī jaunākās tehnoloģijas bet eh, mums tomēr vajadzētu izvairīties eh, visu likt uz vienas kārtas. Kris Dēvids jau pareizi pieminēja, mēs pārāk daudz uzmanības un galvenokārt naudas šobrīd novirzam uz atjaunīgo energoresursu attīstīšanu, un, piemēram, manā valstī tas ir radījis milzīgas problēmas, kuras šobrīd esam spiest risināt. Bet eh, tas savukārt noved pie tā saucamajām blakus parādībām, to ir ietekmējusi gan krīze, gan arī citas situācijas. Un mums vajadzētu ņemt vērā arī to, ka samazinot fosīlo degvielu izmantošanu, kuras eh, šobrīd ir 80% CO2 izmešu pamatā, tas prasīs laiku. Un arī CCS tehnoloģija attīstīšana ir viens no ceļiem, kur mums vajadzētu izpētīt kā iespējamo risinājumu. Mums, eh, protams, ir jāsamazina CO2 izmeši. Uh, Bet eh, uh, bez pārliecības par to, ka mēs tiešām nostāsimies uz konkurētspējīgu energo avotu ceļa, mēs nevaram pārliecināt iedzīvotājus par šo risinājumu pareizumu. Fordas kundze savā atzinumā jau ir uzsvērusi, ka šo tehnoloģiju tālākai attīstībai ir nepieciešama papildus pētījumi. Un e, mums nav arī pārliecības, kādā veidā attīstīsies energo avotu izmantošana ilgtermiņā. Bet e, tas varētu ietekmēt arī citas ar vidi izstrādātās politikas nozēras. Katrā ziņā uh, Šis CCS projekts šobrīd man šķiet pietiekam haotisks. Es domāju, ka Fordas kundzes atzinums un mūsu komitejas viedoklis būs solis uz priekšu, lai atrasinātu šo samudžinājušos kavu, kamolu. Nākamā runātāja lūdzu. Rieris Madurelas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Īsts komentārs. Arī es uzskatu, ka Mums um, nevajadzētu pa galvu, pa kaklu mesties CCS projektu atbalstīšanā, ja tas savukārt atņem naudu atjaunīgo energoresursu attīstīšanā. Mums ir jāiet abos virzienos. Ir svarīgs gan CCS, gan atjaunīgi energoresursi. Kamēr mēs esam lielā mērā atkarīgi no fosilajām degvielām, CCS var palīdzēt samazināt CO2 izmešus. Un kolēģi jau pieminēja, daudz kas šajā jomā ir darīts. Jaunās tehnoloģijas mums šajā darbā palīdz. Un eh, ceru, ka palīdzēs arī turpmāk. Šīs eh, tehnoloģijas ir gatavs izmantošanai, un zinātnieki strādā arī pie jaunu ceļu izveidošanas. Un eh, es uzskatu, ka tam savukārt ir nepieciešams pietiekams finansējums. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir adekvāts. Mēs esam paredzējuši arī uzklausīšanu bet eh, līdz šai uzklausīšanai mēs mēģināsim izstrādāt priekšlikums, kādā veidā atbalstīt CCS un tālāko tehnoloģiju mehānismus. Kā jau šeit izskanēja, visiem ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, lai uzņēmumi, kur vēlētos kuri vēlētos ieguldīt CCS, arī saņemt adekvātu finansējumu, būtu interesēti tajā. Es eh, esmu jau uzklausījusi ēnu referentus un esmu viensprāts ar lielāko daļu izskalējušo viedokļu, proti, ka mums ir jāstrādā tālāk pie CCS. Paldies, saka prieksēdētāji, un tagad eh, nākamais kolēģis. Si, si nous voulons réduire l'impact du CO2 sur nos sociétés, la première. Paldies. Un nu, es domāju, ka, ja vēlamies šādi rīkoties, tad mums pirmam kārtam vajadzētu mazāk ražot ogles, ka tas būtu daudz efektīvāk. Es domāju, tieši tur varētu būt jāizrāda mm, gribas spēks. Kas teik, teikt, ka mēs lūk šādā veidā atbilst, atbalstam kaut kādas tehnoloģijas, tas ar to nepietiek. Nē, mums galvenokārtām jādomā par to, kā atrast finansiālos līdzekļus, kas ļautu šādas tehnoloģijas tad tālāk piemērot dzīvē. Jāsaka, līdzekļi turklāt arī ir, pat ir kā pieejami, bet tie vienkārši jāspēj, tos vienkārši jāspēj mobilizēt. Šobrīd Ehm, nu, šobrīd, manuprāt, man liktos, ka nevajadzētu faktiski darīt neko. Jo jāsaka, piemēram, eh, degflānekļa glāzes atklāšana eh, atbrīvoja ļoti daudz oglekļa tonnas, kas nonāca tirgū, radās pilnīgs konkurences eh, skrūpļojums. Un tad, nu, lūk, spiediens tie, tālāk tiek izdarīts uz, nu, vēl uh, tā, vēl, vēl tālākām tam līdzīgām lietām. Nu, nevaram tā rīkoties. Tādā veidā mēs tikai tālāk piesārņosim planētu. Un tādā veidā nevaram virzīties uz priekšu. tiek vienmēr runāts, lūk, par peļņu privatizēšanu, un tad, lūk, nu, tas atkal viss nāks ārā no nodokļu maksātā kabatām. Kas nākamais runās? Kas komisijas vārdā izteiksies? Komisija. Kurš vēlētos izteikties no komisijas puses? Pāris minūtes lūdzu. Jā, es pastāvu komisijas DG Energo Paldies par šo iespēju mums piedalīties parlamenta debatēs un vēlētos pateikties arī par komisiju uzdotajiem jautājumiem. Pirmais bija par finansējumu. Tiešām, 2009. gadā tika parakstīts līgums par kopīgo summu 1 miljārdu eiro apmēros un tika paredzēts īstenot sešus projektus, kuri joprojām nav pabeigti. Divi ir apturēti, daļēji saistīts eh, ar to, ka iedzīvotājiem bija neapmierinātība un, protams, arī dalību valstīm bija jādod savus iegu, ieguvums. Un tomēr četri projekti, to īstenošana tiek turpināta un vēlētos teikt, ka tā notiek veiksmīgi. Eiropas komisija uztur ciešas kontakts ar projektu īstenotājiem, lai raudzītos gan uz pieņemtajiem lēmumiem, gan arī uz finansējumu izmantošanu. Varbūt ir būtiski pieminēt, ka šie divi projekti, kur īstenošana tiktu, tika apturēta, īpaši manis pieminētais projekts Vācijā, būtisks informācijas kopums par to, kāpēc tā notika, kā šie projekti tika apturēti. Mēs esam veikuši plašas informēšanas kampaņas, lai iedzīvotāji tiktu informēti par to, ko šis projekts sevi ietver un tā tālāk. Kaut arī pilns šiem projektiem atvēlētais naudas apjoms netika izmantots, šie projekti ir palīdzējuši iedzīvotājiem labāk izprast CCS būtību. Par pārējiem projektiem runājot, mēs ceram, ka pavisam drīz tiks eh, pieņemts lēmums par finansējumu tālāku piešķiršanu šiem četriem projektiem. Un, eh, protams, mēs esam gatavi ik brīdi atskaitīties par to, cik naudas ir izlietots, cik naudas vēl ir palicis un eh, cik nauda tiks atgriezta dalību valstīm, jo, kā jau es pieminēju, to ir piešķīrusi EPR regula un nauda pēc saskaņā ar to tiek atgriezt dalību valstīm. Orda prego. Paldies tālāk, Fords kundze. Paldies, kolēģi, par jūsu vērtīgiem komentāriem. Es atbildēšu uz dažu no tiem. Paldies tiem, kas pieminēja nepieciešamību uzlabot informētību. Tik tiešām ir labi piemēri, ko mēs varam ņemt vērā Norvēģiju, piemēram, vairāk kā 15 gadus jau Eh, sūknē oglekli Ziemeļa jūrā zem eh, zemes un nekādas noplūdes vēl nav bijušas. Tik tiešām ir dažādi piemēri. Kanādā, piemēram, Nacionāla valdības uzņemās riskus par ilgtermiņu uzraudzību. Tik tiešām tur ir nepieciešams eh, dalīt riskus. Paldies Prodīkungam! par viņu ierosinājumiem. Man šeit problēmas ir par liela apmēra CCS. Tik tiešām tas ir, ja mēs vēlamies turpināt dedzināt fosilos kurināmos, mums ir nepieciešama liela mēroga projekta. Ir dažādi izmantošana veidi. Eh, protams, ka šeit ir ne tikai enerģijas ražošana, bet arī atbalsts eh, rūpnieciskajam sektoram. Un paldies Krisam, kurš pieminēja, ka izmaksas samazinās, kas nozīmē, ka CCS var būt izmaksas ziņā rentablāks, jo izmaksu samazināšana ir svarīga Eiropas konkurētspējas uzlabošanai, un tieši to es vēlos panākt, lai mums būtu tehnoloģija neitrāla pieeja. Jā, mums ir nepieciešami dažādi finanšu avoti, bet um, ne, neapšaubīsim to, kas ir izdarīts apvārsni 2020 sakarā, tā kā to varētu izmantot kā vienu no pēdējām sarunu kārtām, pēdējā brīdī, bet, protams, pārliecināts, ka nav tiek eh, izmantota liederīgi. Paldies arī komisijai par aktuālo informāciju, kas izklausies pozitīvāk nekā gaidījām. Es labprāt sadarbošos ar jums un ar šo ziņojumu es vēlos panākt to, ka mēs nevis celtu šķēršļus šai tehnoloģija attīstībai, bet nojauktu šos šķēršļus, lai investori varētu ieguldīt līdzekļus un virzīt procesus priekš. Paldies! Grazie. Allora, ricor- Paldies! Es vēlos atgādināt visiem kolēģiem, ka termiņš grozījumu iesniegšanai ir 5. septembris 12. dienā. Tātad, tālāk mēs pārējām pie Odīkunga ziņojuma. Žanpjēri, jums vārds Eiropas aizsardzības tehnoloģijas rūpniskā bāze. Paldies priekšādātāji. Liek jums priekšā atzinumu, kas atbilst 50. pantam, nu, tas ir par aizsardzības apakškomitejas ziņojumu. Jāsaka, darba kārtība tur ārkārtīgi. Darba laiks bija ļoti saspringts. Paldies priekšādātāji, darījāt visu, kas bija jūsu spēkos, tāpat arī jūsu sekretārāts, lai norganizētu papildus tikšanos. Uh, Um, un tam līdzīgi, un tā, attiecīgi noteicāt arī ievēro iespējamu grozījumu iesniegšanas termiņu. Šo atzinumu sagatavoju kopā ar savu kolēģi Mihailu Gāleru. Viņš ir referents, kas strādā aizsardzības apakškomitejā un grib teikt paldies par to ieguldījumu, ko deva arī citā, nu, referenti no citām politiskajām grupām. Un te saņēmām, piemēram, arī IMCO komitejas atzinumu. Mūsu komiteja vairāk interesē tieši rūpnieciskie un pētniecības aspekti, mazākā mērā enerģijas aspekti. Un par rūpniecības politiku runājot, te pievēršamies tieši aizsardzības sektoram. Mēs zinām, kādas problēmas šobrīd pastāv. Situācija ekonomikā ir ļoti ierobežota, valstīm nav budžetā līdzekļu, un tāpēc nereti budžets militārajām vajadzībām ir ļoti dažāds. Mums jādara viss iespējamais Eiropas Savienības ietvaros, lai domātu par to, kā izlīdzināt šīs atšķirības izdevumos starp dažādām dalībvalstīm. Tāpēc savā ziņojumā sākotnēji runāju par to, ka saku paldies Van Rompujam par eh, priekšlikumu sasaukt vienu papildus Eiropadomas sēdi decembrī šogad, un kas būtu tad veltīts šiem jautājumiem. Un eh, priecājos, ka mēs savukārt šeit komitejā varam īstenot rīcību, iesniegt lūk šādu ziņojumu, paziņojumu pam, par eh, lūk šiem jautājumiem. Tālāk par rūpniecības politiku runājot. Ziņojumā saku, ka būtu pienācis brīdis izbeigt aizsardzības tirgus sadrumstalotību, nu gan no pieprasījuma puses, gan no piedāvājuma puses, gan arī, jo tāpēc, ka šobrīd šī sadrumstalotība pastāv un tā mums maksā ļoti dārgi aizsardzības tirgus būtu jāatzīst par tādu īpašu specifisku tirgu, jo tā, jāsaka, ir tā vienīgais pasūtītājs ir valsts. Piedāvājums ir ļoti ierobežots un, un jāsaka, jāievēro ļoti liela slepenība aizsardzības uzņēmumiem. Tālāk ierosina, turklāt arī mm, atzīst, atzīt aizsardzības nozars īpašo statusu, jo, mm, jāsaka, tie ir ļoti ilgs ražojuma izstrādes periods, arī šim tam vajadzīgi pat vairāk gadu desmit, un turklāt arī izmaksas ir ārkārtīgi lielas še, šīm programmām, un lielākoties ražojuma pārdošanu kontrolē valdības. Uh, Ir ja turklāt jāatcerās, ka pastāv arī divējāds raksturs šāda veida produktiem, tāpat jāatcerās par eh, jūras spēku un civilās aviācijas jomu. Un jāsaka, esam dzirdējuši ļoti daudz interesu izteiktu par um, Galileo sistēmu. Nu, piemēram, uh, Eh, nu, īpaši šajā kontekstā, kur mēs tak runājam par šo spiegu sistēmu, kas tika vērsta uz mums no ASV puses. Nu, lūk, tāpēc arī aicinām ar šo ziņojumu Eiropa padomu atbalstīt aizsardzības jomas rūpniecisko un tehnoloģisko pamatu, jo uzskatām, ka, lūk, šīm atsevišķām iekārtām ir ļoti konkrēta specifika, un tām būtu vajadzīga strateģiskā automā, autonomija un funkcionālā suverenitāte. Uh, Nu, viena joma, par ko mums gan bija diskusijas un bija dažādas domstarpības, arī starp nacionālām delegācijām, bija par to, par šo īpašo statusu, kas varētu tikt piešķirts ekonomiskajiem dalībnie, dalībniekiem, kas piedalās aizsardzības rūpniecībā. Nu, tas tīri politiski būtu apspriežams, tīpaši ņemot vērā nodarbinātības aspektu un tam līdzīgi. Domājam, uh, ka šāda veida ekonomikas dalībnieki būtu jāaizsargā, jo situācija liecina, ka katru reizi, kad notiek kaut kāda veida uzbrukumi, tad tieši šāda veida uzņēmumi kļūst par uzbrukumu mērķiem, un tāpēc viņiem ir vajadzīga papildus aizsardzība, tīri fiziskā plānā, nu arī patentu ziņā. Pētniecība un inovācija šeit trīs punkti, uh, šeit atgādinam, kā ārkārtīgi svarīgi ir pētniecība un inovācijas šai jomā. Viena joma tāpat arī vien, vienu rinkopu vēl tam, tam, cik ļoti, par cik, tam, par cik ļoti svarīgi uzskatam šo te jomu un runājam par to, ka vajadzētu nodrošināt šīs nozars aizsardzību pret kiberuzbrukumiem. Tāpat ir arī rindkopa par to, ka ir nepieciešamība savietojamība aizsardzības nozara Eiropas līmenī Un secinājumā, jāsaka, vēršamies arī pie Eiropa padomas. Un e, ne tikai pie komisijas, jo uzskatām, ka viss šis process un mūsu sagatavotais atzinums, kas, protams, nonāks arī pie komisijas un kas tiks apstiprināts, jācer arī šeit Eiropas parlamentā, tiks, lūk, vērsts, adresēts tieši Eiropa padomai, gaidot šo decembrī paredzēto tikšanos Uzskatām, ka viņiem Eiropas Savienībai jādod vajadzīgais pamitu, pamudinājums un jānodrošina atbilstīgas politiskās prioritātes, kas ļautu nodrošināt šādu rūpniecības un tehnoloģijas pamatu, kas tālāk, protams, kalpo aizsardzības industrijai. Nu, tālāk par budžeta jautājumiem, nu, te man ir vēl pāris komentāru. Es ierosinātu par to tomēr īpaši diskusijas neizvērst, jo galu galā mums vēl ir jādomā par daudzgadu finanšu plānu, tad par to nav pieņemts lēmums, tāpēc līdz decembra beigām mums vēl ir laika arī politiskajās partijās. Uh, Um, izstrādāt savus priekšlikumus, ņemot vērā 14. gadā paredzētās vēlēšanas. Un, uh, nu, varbūt vispirms tad būtu jānodrošina daudzgad finanšu plāns, un uh, tad varam redzēt, kāda vienošanās tiek panākta par budžeta aspektiem. Grācer, kolēga Udīla, par... Paldies Odī kungam, Jari kungs tālāk. Dziękuję bardzo. Situācija obronna. Jā, paldies ASV bruņoties spēki praktiski ir pametuši Eiropu. Un tāpat arī Ēģipti un citas vietas. Un katrā ziņā mums būtu jāvirza, sit, jāizmanto situācija, ir, ir vairāk mērķi, kur mums drošības un aizsardzības jomā būtu jā, jāpievērš īpaša uzmanība pirmkārt jau draudiem no trešām valstīm, kurām ir raķetes un citas uzbrukuma iespējas, arī kiberdrošība ir apdraud, apdraušā, apdraudēta. Situācija ir saspringta arī Malī. Draudi drošībai uzbrukumiem no jūras vai gaisa nav pārāk liela, līdz ar to mums ir nepieciešams koordinēt mūsu politiku, lai stiprinātu aizsardzību, it īpaši saistībā ar rūpniecisko bāzi, kuru var izmantot aizsardzības nolūkos. Pētniecība un izstrāde aizsardzības jomā būtu īpaši jākoncentrē uz satelītu uzraudzības un radaru uzraudzības sistēmām. Iespējams, varētu izveidot tādu Eiropas raķešu aizsardzības sistēmu. Vēl viena problēma ir standartizācija attiecībā uz munīciju, kā arī attiecībā uz gaisa kuģu un transporta līdzekļu standartizāciju, respektīvi munīciju, ko izmantojam Eiropā, būtu jāspēj izmantot visur. Mums vajadzētu panākt sinerģiju Eiropā. Es uzskatu, ka Eiropas tēriņi aizsardzībai būtu jābūt 2% no IKP apjomā dalībvalstīm, kā to lēma savulaik NATO. Odīkungs pieminēja savā uzrunā, ka mums e, ir bijušas problēmas to, kā apvienot mums konfidenciālo pētniecības darbu, kas vēlāk ir izmantojams aizsardzības nozarē. Mums varbūt vajadzētu apsvērt institūta izveidi, tāda kopīga pētniecības centra izveidi, kas būtu finansēts neatkarīgi no apvāršana 2020. Protams, ka šādi institūta darbs būtu pilnībā konfidenciāls. Paldies! Paldies tālāk, Prodīkungs! Jā, nu, šis ir ļoti delikāts jautājums. Lai nu kā, mans iespējas ir tāds, ka pamatā šeit eh, mēs redzam, ka notiek tāda starpiestāžu pārvaldība šai politikā ar tādu minimālu dalību valstu koordinēšanu. Līdz ar to jāsacina, ka aizsardzības sistēmai nepieciešama drosme rast sadarbības iespējas. Un kamēr tas nenotiek, mēs paliksim esošajās pozīcijās un turpināsim jautāt sev, kāpēc mēs aizsardzības jomā nevaram paveikt to, ko mēs, piemēram, civilās aviācijas jomā paveicām. Līdz ar to jāsaka, ka globālā mērogā notiek tāda kā konkurence. Nu, es domāju, mēs varētu attiecināt šo aviācijas situācijas piemēru arī uz aizsardzības jomu. Mums galvenokārt ir nepieciešama drosme. Paldies Prodīkungam komisija, vai kāds vēlas izteikties komisijas vārdā? Jā. Es vēlējos pavisam īsi uzsvērt to, cik svarīgs ir šis jautājums un atzinīgi vērtēt parlamenta interesi šajā jautājumā. Paziņojumā un ziņojumos, kurus esam sagatavojuši Eiropadomē decembrī, un vēlos arī uzsvērt, ka mēs panāksim ievērojumu progresu šajā jomā tikai tad, ja tas notiks kolektīvi, sadarbojoties komisijai, padomēji, Eiropas parlamentam, dalību valstīm, citiem ieinteresētajiem, piemēram, Eiropas aizsardzības aģentūrai, lai veicinātu konkurētspēju un stiprinātu Eiropas aizsardzības tirgu. Paldies! Paldies, Odīkungs, lūdzu! Nu, pirmām kārtām paldies tiem kolēģiem, kas izteicās. Es sajūtu atbalstu no jums šiem maniem konstatējumiem. Nu, lūk, jā, es domāju, šis pētniecības institūta izvērts jautājums patiešām ir vērtējums atzinīgs. Domāju, ka šeit varētu būt tāda paplašināta loma arī aizsardzības aģentūrai. Paldies par šo ierosinājumu. Jāsaka, tiešām šie jautājumi ir ārkārtīgi delikāti, tieši tā kā jau teica arī komisijas, Eiropas komisijas pārstāvji, jo te ļoti, jāņem vairāk tiek skarta dalībvalsts suverenitāte un tā tālāk. Uh, Nu, bet zināmā mērā tomēr Eiropas Savienībai ir vajadzīga kopēja aizsardzība, e, tā lai mēs varam rīkoties, izmantojot visus šos e, līdzekļus un aizstāvēt mūsu kopīgās vērtības. Tāpēc liels paldies par jūsu viedokļiem un ar nepacietību gaidīšu grozījums no jums, kolēģi, un tad strādāsim pie kompromisa, eh, ko tad liksim priekšā aizsardzības apakškomitejai, un paldies arī maniem šeit līdzstrādniekiem, maniem biroja darbiniekiem, kas palīdzēja man šo atzinumu sagatavot. Paldies! Allora, bene, ringrazio il collega Odī prima di passare. Labi. Paldies Odī kungam. Pirms ķeramies pie balsošanas, vēlētos tikai paskaidrot viņa lūgumu par iespēju balsot Strasbūrā. Problēma ar balsošanu Strasbūrā ir šāda. Ir nepieciešams ilgāks laiks grozījumiem. Un kā jūs zinat, Tas ir saistīts arī ar telpu pieejamību. Mums ir izdevies atrast piemērot telpu, bet, diemžēl, tā nav pietiekami liela komitejai. Tur vienkārši nepietiek vietas, līdz ar to mums vajadzētu droši vien atstāt atvērt šo jautājumu, un sekretariāts informēs jūs par notikumu attīstību. Ja mums izdosies 7. oktobrī atrast telpu Strasbūrā, tad grozījums varēs pārcelt uz šādu termiņu, bet ja tas nebūs iespējams, tad būs jāpatur pašreizējais termiņš grozījuma iesniegšanai, bet sekretariāts jūs līdz rītdienai informēs. Paldies! Es domāju, ka mums eh, tagad ir jāķeras klāt pie balsošanas. Mm.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 Sāksim nu balsot. Gribēju tomēr jums pavaicāt, vai tad lieliski pavadījāt brīvdienas, cerams, ka tā. Votato tutti. Nu tad izman, izmēģinājām, jā, izmēģinājām visu nobalsot. Ir nobalsojuši visi. Beidzam tad balsot šajā izmēģinājuma balsojumā. Redzam, 31 pār, 3 pret, Nu, pret lielisko atvaļinājumu pavadīšanu, acīm redzot. Nu, tad pāriesim pie Butikoferža ziņojuma. Jūs vēlaties izteikties? Priekšādātā, priekšādātā man kaut kas eh, šeit nav īsti kārtībā. Šķiet, esmu aizjums uz balsošanas kartu. Lūdzu, neaizmirstiet arī par manu gadījumā, ja nu mana balss būtu no svara kaut kur. Lieliski! Labi, Madurēls kundze, ņemsim vērā jūsu teikto. Nu, tad ķersimies klāt pie Butekoferkunga ziņojuma. Nu, runāts tika tā, ka balsosim blokā par pirmajiem punktiem. Par budžetu. Tātad, ja piekrītat, tad blokā balsosim par visiem tiem grozījumiem, kas e, nāk ar komentāru Restore Budget. Tas atjaunot būtu par pret. Viens pret bija atturs. Pieņemts. Itre 01. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otra daļa par atturs. Nu, šķiet, ka jāpārdauda elektroniski. Nebija skaidrs. Balsosim elektroniski. La sekunda parte. Otrā daļa. Beidzam balsot. 19 pār 20 pret 2 atturējās norādīts. Itra 31 par, pret, atturs pieņemts. Itra 02 par, pret, atturs pieņemts. Itre 5936 par pret atturs pieņemts. Itre 37 par pret atturs pieņemts. Itra 381 eh, par pret atturs noraidīts. 04. Nē, atvainojiet, pārbats vienam pāri, itra 5903. Tikau par. Mm. Tā tad balsosim par Nobalsojam nu pat par 81. Un tagad 5903. Itra 5903. Par. Pret. Atturas. Norādīts. Itra 04. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Itra 5906. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski 5904. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 29 par 12 pret. Tātad 5906 par. Pret. Un balsojiet, balsojiet. Nav īsti skaidrs citādi. Tātad vēlreiz 0, nu- 4. 06, 06 labo sekretārs priekšsēdētāja. Mm. Tātad 06 pār, pret, atturs pieņemts. Itri 5982 par, pret, atturs noraidīts. 83 par, pret, atturs pieņemts noraidīts. 84 par, pret, atturs, noraidīts. 85 par, pret, atturs, noraidīts. 86 par, pret, atturs, noraidīts. 87 par, pret, atturs, noraidīts. 09 par, pret, atturs, pieņemts. 10 par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas, noraidīts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 11. par, pret, atturs, pieņemts. 89. par, pret, atturs, noraidīts.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 atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. 93. par pret atturas noraidīts. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas noraidīts. 78. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. ITRE 5978. Kjūza. Beidzam balsot. Noraidīts. Skaidri noraidīts. Tālāk 19. par pret atturs pieņemts. 60, um, 65. 97. par pretatturs noraidīts. 73. par, pret, atturs, noraidīts. 77. par. Vēlties pārbaudīt 73. labi. Itra 5973 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, 3, 7 par 5 pret. 77 par pret, atturs, pieņemts. 98. par, pret, atturs, noraidīts. Tādā veidā, tādā gala balsojums elektroniski sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 32 par, 2 pret 8 atturējās pieņemts. Apsveicam Butkaferkungu. Līdz ar to pārējiem pie likumdošanas rezolūciju par GNSS, jeb globālās navigācijas satelīta sistēmu. Balsosim uzreiz par rezolūciju, sākam balsot elektroniski. Skužēta, votacione pērta. Atvainojiet, tagad sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par 1 pret, neviens neturējās pieņemts. Līdz ar to beidzam balsošanu. Liels paldies, paldies! Atvainojiet, nu, par to, ka mums šeit bija vajadzīgs neliels brīdis, lai vispār saprastu, kas un kā kur notiek, bet, nu, katrā ziņā tālāk pārēsim pie nākamā darba kārtības punkta. Allo, se qualcuno... Un tāpēc gribēju teikt, ja kāds nu tagad grib doties prom no šīs telpas, tad dariet to tagad, to līd, pavisam strauji, teciņiem vien, lai varam strādāt tālāk. Voilà. Madame Valéan, c'est le prochain dossier. Bene, cominciamo. Labi, labi, sāksim atkal darbu. Saka priekšādātāji, ķersimies atkal pie darba. Mums vēl ir ļoti daudz darba kārtības punktu, kas izskatāmi. Es pat teiktu 1, 2, 3, 4, 5. Tātad esam nonākuši pie Jon, Adaliņ, Adinas Jonas Valēnas kundzes dokumenta. Viņa gan pati nav klāta un viņu aizstās kolēģis. Jā, thank you, madam chair. Paldies, priekšādātāji. Saka Kreutzmann kungs, es aizstāšu Alvalens kungu. Viņas vārdā gribu tad jums izklāstīt pāris idejas par šo ziņojumu. Nu, apmēram 60 grozījumi iesnāktie. Um, skatoties, nu, uzmetot acis, šķiet, ka nešķiet, ka tāds īpašs domstarpības komitejā. Uh, Mm, tās, kas pastāv, tās ies, būs iespēja pārvarēt. Mēs šeit runājam par investīcijām enerģijas infrastruktūrā un informāciju, kas nāk no kompanijām, piemēram, būtu jāuzskata par konfidenciālu, tā jāizvairās no dažāda veida birokrātiskas slogu un dubultu pārskatu sagatavošanu. Savalēns kundze sagatavojas kompromisu grozījumus un tos iesniegs jums pēc iespējas ātrāk. Bet viņi gribētu brīdināt kolēģus, ka darba grafiks ir ļoti saspringts un tāpēc ceru uz ļoti efektīvu sadarbību turpmākajās dienās, jo vienošanās būs jāpanāk divu nedēļu laikā. Tā, lai balsojums, kas paredzēts 18. septembrī, varētu notikt jau pamatoties uz šo vienošanos. Palēnas kundze tā tad uzskat, ka te ir vairākas svarīgas lietas. Pirmām kārtām 23. grozījums, 40. un 61. grozījums, Tur, piemēram, runās par notifikāciju, par paziņojumiem pār, pāragrā posmā, jo, ja tas notiks pāragri, tad tādā gadījumā informācija, nu, var laust konfidencialitātes noteikumu. Bet, ja ir projekti, kas ir saņēmuši apstiprinājumu, tad jāierobežo summas šajā eh, likuma projektā. tas atkarīgs arī no tā, vai ir vai nav pieņemts investīcija lēmums. Tālāk sadarbība ar komisiju, te ir jāizvēlas precīzāks formulējums par datu identifikāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz, lai nenotiektu dubultu pārskatu sagatavošana. Un būtu liederīgi, ja komisija, piemēram, sagatavot zināmu veidlapu, tur norādot konkrētas datu kategorijas, kas nepieciešams Dalībvalstīm nebūtu jālem pašām par to, vai informācija būtu vai nebūtu jāsūta, um, atkar, atkarībā pamatoties uz vienu vai otru regulu. Tas varētu radīt pap, tikai sajukumu un, um, jāsaka, tikai vēl vairāk um, pat palielinātu slogu uz viņu pleciem. Mēs no datu kategorijām gribam šeit iekļaut atsevišķas e, konkrētas idejas pielikumā, un tāpēc kategorijas tad varētu pēc tam modificēt e, vēlākā posmā. Ir jāpārbauda arī tas, cik reāli dalībvalstīm šādus datus savākt Un jāpaturprātā, ka nepieciešams minimizēt administratīvo slogu. Valens kundze uzskata, ka būtu liederīgi atsevišķas datu kategorijas attiecībā uz atjaunīgiem resursiem tiktu vispirms pārbaudīts, vai šādi dati vispār ir pieejami. Valens kundze domā, ka šīs problēmas izdosies atrasināt tādu referentu sanāksmē. Darbs uh, vēl, protams, ir priekšā, bet viņi ir optimismu pilni un ir pārliecināti, ka izdosies panākt vienošanos arī šajā ļoti saspringtajā darba grafikā, un viņi ar nepacietību gaida jūs komentārus. Liels paldies, un tagad Langena kungs lūdzu. Frau prezidentin. Jā, paldies priekšsarētājs kundze. Valiants kundze ir sagatavojusi kopumā labu ziņojumu, to daļai apstiprina arī grozījumu, bet daļa no tiem mēģina vājināt ziņojumu. Es domāju, ka kompromiss eh, grozījumi ir jāizskata, pirms mēs varam pieņemt galēmumu. To, tas vēl nav noticis. 61 grozījumu priekšlikums, nu, starp tiem ir arī tādi kas vērsti uz to, lai vainātu šo projektu, piemēram, Štasenkungs no Nīderlandes vairākos grozījumos aicina datu iesniegšanu atstāt brīvprātīgā režīmā, to es neuzskatu par pieņemamu, ja jau mēs lemjam par datu iesniegšanu par energoinfrastruktūru un vēlamies aizstāt iepriekšēju regulu, nu tam būtu jābūt uh, daudz efektīvākam. Taču Daukungs arī transporta nozarē vēlas iesaistīt arī atjaunojamos energoresursus, bez tam viņš vēlas arī komisijai uzlikt par priešlikumu publicēt datus, ja tie atbilst datu aizsardzības principiem, un viņš otrajā pāntā definē atomelektroinstalācijas Es uzskatu, ka bez Štasankundzes grozījumiem pārējos mēs varēsim diezgan ātri pieņemt un varēsim ātri atrast kompromisus. Jautājums tikai par to, cik lielā mērā ir pienākums sniegt datus, cik tas ir obligāti. Nu, par to Mēs varam visu runāt, tas ir jāizvērtē. Es domāju, šeit ir labs pamats, lai mēs rastu kompromisu. Paldies. Paldies, un tagad, kur Erda Kompas kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties Valjāns kundzei par sagatavoto ziņojumu un vēlētos pateikties arī kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Uh, Mēs visi lielos vilcienos esam viensprāts, ka referents ieteikumi un arī kolēģi ierosinātie grozījumi iet tādā virzienā, ka mums vajadzētu paplašināt eh, aptvērumu tādā veidā, ka uh, og, ogļu un gāžu, ogles un, un gāzu uh, uzņēmumiem vajadzētu pieņemt citus, uh, citus atskaites sistēmas. Mums tomēr vajadzētu izvairīties no tā, lai nebūtu dubultas eh, paziņošanas prasības un ir jāmēģina izvairīties no pārmērīga birokrātiskā sloga. Tāpēc esam vienojušies par sekojošo. Tie grozījumi, kuri prasa, lai tiktu saskaņots arī ar ciktiem, citu likumdošanu, kas attiecās uz infrastruktūru un uz sektoru pārvaldību, tik ņemt vērā. Mēs vēlamies izvairīties no pārmērīga administratīvā sloga. Ir vairāki grozījumi, kuros ir prasīts samazināt e, paziņojuma prasību līmeni. Mēs e, vēlētos, lai paziņošana būtu attiecinām tikai uz tiem uzņēmumiem, kuriem dalību valsts atbilstīgās iestādes ir izsniegusi adekvātu certifikātu. Tā tad eh, ir nepieciešams izmantot komisijas rīcībā esošo informāciju, lai izvairītos no plaisām mūsu priekšlikumā. Uzskatu, ka Komisijas priekšlikumā jau ir paredzēta adekvāta datu aizsardzība komercdatiem, un eh, tomēr pārmēra atregulēšana diez vai nāks par labu. Esam gatavi sadarboties, eh, un, protams, mums ir jāmēģina laiku izmantot pēc iespējas liederīgāk. Paldies, un tagad Adokungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšādātāji. Nu, protams, es arī gribu teikt paldies referentam. Šis, um, pie šīs darba esam mm, jau vairākus gadus um, strādājuši. Un, protams, ka beig beigās esam nonākuši pie tādas ļoti visaptverošas, pilnīgas vīzijas. Viss šī enerģijas kopējā joma ir savā starpā jāskaņo. Mēs tāpēc tieši tāpat kā referents atbalstam visus šos izteikumus par oglekli, arī par naftu, gāzi un tā tālāk. Te varam veidot tādu visaprošu globālu skatījumu un tāpēc piekrītam šāda veida uh, formulējumiem, piekrītam arī sliekšņiem, kas tiek noteikti prasību piemērošanā, respektīvi, lūk, referents ierosina 5 eh, gigavatus, piemēram, vēja ģeneratoru parkiem. Mēs piekrītam, domājam, ka tas būtu jātiecina arī uz saules baterijām, piemēram, 10 megavati, nu, varbūt pat 1 megavats. Tāpat laikā mēs neuzskatām, ka būtu īpaši realistiski, un par to spriedam arī ar referenti, eh, integrēt infrastruktūru projektus šeit arī no trešām valstīm. Tajā gadījumā, ka tie ir saslēgti ar dalību valstu projektiem, bet es domāju, ka tādā gadījumā varētu rasties īstenošas problēmas šādiem pasākumiem. Mēs vēlētos, protams, lai projektos tiktu integrēta arī enerģijas patēriņa samazināšanas centieni, nu, piemēram, uh, vienlaicīgi pievēršoties arī jautājumiem par radioaktīvu atkritumu uzglabāšanu, un te, protams, vajadzīga papildus vēl informāciju par eh, energotīkliem un eh, ogle, oglem. Nu, lūk, vēl te tāda debašu punkta, protams, pastāv uzskatām, ka vajadzīgs vairāk pārskatāmības, jā, bet, nu, katrā ziņā, nu, iesniegsim grozījums, tad tieši tālāk arī ar referenti tos arī apspriedīsim. Paldies, Vidal Kvadras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, runājot par, <clears throat> par pienākumu ziņot un runājot par lieliem energoprojektiem, uh, Uzskatu, ka tas nāk par labu kopīgai Eiropas energosistēmai, un šos datus savukārt mēs varētu izmantot tālākai infrastruktūra attīstībai. Tomēr ir divi momenti, kuriem būtu jāpievērš lielāku uzmanību, jo tie var būt tālāk problēma avots. Pirmkārt, ir ārkārtīgi daudz grozījumu tieši par šo manis tūlīt pieminēto tēmu. Šeit jau izskanēja, ka mums ir pēc iespējas jāsamazina nevajadzīgs administratīvais sloks projektiem. Un otrais, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar datu konfidencialitāti. Jo būs tādi uzņēmumi, kuriem gandrīz visi dati liksies konfidenciāli, un tā arī tas varētu būt. Ir kolēģi mūsu vidū, kur uzskata, ka mums vajadzētu šo datu aizsardzību vēl vairāk uzlabot. Pie tam tas attiecās arī uz infrastruktūru. Ir tādi kolēģi, kur uzskata, ka infrastruktūru mm, mums vajadzētu uzlabot arī ar citiem dokumentiem un atregulējumu, un tomēr arī uz infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāciešās, jātiecās tiem pašiem ziņošanas noteikumiem kā uz pārējiem. Un visbeidzot, Ir ārkārtīgi svarīgi izprast to, ka tie dati, kuri tiek iesniegti komisijai, tiktu analizēti ne tikai, lai radītu statistikas tabulas, bet lai šī analīze, kas tiek um, iegūta no datiem, tiešām nestu pievienoto vērtību un ļautu mums tālāk strādāt, lai uzlabotu šo Eiropas tīklu. Tātad pavisam konkrēti mums būtu jāizmanto šie dati, kuri tiks iesniegt komisijai, lai novērstu likumdošanā un arī dažādu projektu īstenošanā radušās plaisas un nepilnības. Jo, ja mēs vēlamies izveidot kopīgu energo tirgu, tad tas ir jāsāk šeit. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad nākamā runātāja. Komisija lūdzu. Jā, komisija jau ir izskatījusi iesniegtos grozījumus un no savas puses piekrītam veselē virknē šeit izskanējušo ideju par to, ka vajadzētu tālāk atrunāt uh, aptvērumu. Piekrītam arī tam, ka vajadzētu izvairīties no tā saucamās dubultās atskaitīšanās, kas nāk no dažādiem avotiem. Jā, mēs eh, piekrītam, ka vajadzētu vēl vairāk izskatīt citus momentus. Trīs moments, kurus pieminēja referente. Jā, ir svarīgi runāt par investīciju etapu. Komisija šobrīd izprot, ka mēs runājam tikai un vienīgi par projektiem un galīgajām investīcijām vēl nav pieņemts galīgais lēmums, vai būtu jāatskaitās arī par projektiem vai tikai par tādiem, par kuriem ir pieņemts galīgais lēmums par datu konfidencialitāti un arī par izvairīšanos no dubultas atskaitīšanās. Komisija vēlētos uzsvērt, ka pirmais ziņojums par regulas izpildi tika sagatavots pagājušā gada novembrī, un e, bija tā saucamais darba dokuments tieši par šīs regulas spēkā stāšanos un par infrastruktūru atskaitīšanos, Un šajā dokumentā pilnīgi skaidri parādījās arī jūs, pie, arī jūs pieminētie aspekti. Un šajā ziņojumā bija mēģināts arī salīdzināt datus no dažādiem avotiem. Ir svarīgi izprast, kas tad dalību valstīm ir aktuāls raugoties no šī viedokļa un savukārt arī no cita viedokļa. Par atjaunīgajiem energoresursiem. Protams, mazu atjaunīgo resursu ražotāji nav iekļauti šajā regulā, un tas attieksies varbūt arī uz citiem izņēmumiem. Un tomēr šajā prasībā par ziņošanu ir iekļauti gandrīz visi atjaunīgi energoresursi. Bet, eh, ja dalība valstīs jau ir apkopoti dati par ļoti maziem atjaunīgajiem energoavotiem, tad eh, ko ar šiem datiem darīt? Un visbeidzot, ir izteikti komentāri un iesniegt grozījumi par šīs regulas aptvērumu. Komisija vēlētos pateikt, ka regulā jau ir iekļauti vairāki grozījumos piemino, pieminētie jautājumi, tajā skaitā arī par koģenerācijas ražotnēm Un tas pats attiecās arī uz eh, investīcijām biodegvielas ražotājos. Tātad tas ir regulas pielikumos iekļauts. Kas varbūt nav regulā šobrīd iekļauts, ir eh, ogļu ieguves projekti, bet eh, mēs vairāk runājam par to, kas notiks līdz 16. gada beigām, un pēc tam mēs varam varbūt runāt par regulas aptvērumu pamainīšanu un par citiem energoavotiem. avotiem bet vispārīgos vilcienos komisija ar lielu interesi vēlas redzēt kompromisu grozījumu, galīgo tekstu redakciju un turpināsim strādāt. Prieksēdētāji, paldies, Kroisman kungs! Bīni, Rikordo! Ak, nē! Nu labi, tad vēlētos jums atgādināt, ka itre balsojums ir paredzēts 18. septembrī. Un tagad eh, pārējiem pie nākamā darbas kārtības punkta, un tas ir. Nībles kundzes ziņojums. Ak, nē, Ēlera kungs eh, aizstāja Nīblers kundzi. Paldies, priekšsarētāji. Eh, es, eh, protams, neesmu Nīblers kundze, kā jūs noprotat, es viņu aizstāju. Tātad, es domāju, šeit ir skaidrs fonds, mē, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības kosmosa rūpniecības politika būtu spēcīga, un eh, Nībors kundze saka paldies visiem kolēģiem, kas palīdzēja eh, ziņu rakstīšanai, tātad saka 28. februārī, un eh, mēs šobrīd varam, varam runāt par 34 tūkstošiem tieši nodarbināto cilvēku, bet ir neskaitāmi dienesti, kas ir pastarpināti, saistīti vai atkarīgi no kosmosa rūpniecības politikas e, Eiropā augst e, e, šī e-call sistēma un liela interneta ātruma iz, infrastruktūra, satelīta un globālās navigācijas sistēmas. Um, Niblers kundze uzskata, ka jau jākoncentrējas uz pieciem galveniem mērķiem, tos es detalizēti neuzskaitīšu vēlreiz, bet katrā ziņā mm, referente pati uzskata, ka ir nepieciešams eh, noteikti prioritātes, Viņai ir izcēlusi septiņas jomas savā ziņojumā, kurām būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Institucionālie jautājumi Galileo un Kopernikus, kosmos e, rūpniecība kā nodarbinātības risinājums, pētniecības un attīstības joma un Es pavisam īsi koncentrēšos uz šīm jautājumiem. Institucionāli jautājumi, tātad trīs galvenā sadarbības partnere, ESA aģentūra, Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis. Šeit ir ļoti plašas iespējas uzlabot sadarbību, daudz aktīvāk iesaistot dalību valstis un veidojot ciešāku sadarbību. Par Galileo un GNSS, tad uz to pamatās, pamatā balstās Eiropas Savienības kosmosa rūpniecība un, un Galileo būtu jāsaņem augstākā prioritāte, Galileo izmantošana un kosmosa uh, rūpniecība būtu daudz efektīvāk uh, jāizmanto. Lielākā problēma neapšaubām Eiropā ir finansējuma trūkums. Šī, protams, ir ļoti investīcijām uh, teikt, eh, intensīva joma, tur nepieciešams ļoti liels investīcijas, un tāpat eh, nav skaidrs, vai eh, tiks atrasti tālāk lietotā izstrādātajiem produktiem un pircēji. Tāpat arī robotika, kas balstās uz mazo vidējo uzņēmumu darbu Tā, tie uzņēmumi, kas varbūt tiešā veidā nav saistīti ar kosmosa rūpniecību, viņi tomēr izmanto un gūst labumu no izstrādājumiem šajā rūpniecības jomā. Tā kā ir nepieciešams arī konkurences joma jāpapēta. Šī principā ir vienīgā kosmosa rūpniecības nozare, kas e, pārsvarā balstās uz dalību valstu ieinteresētību un investīcijām tālāk arī e, tirgus atvēršana trešām valstīm caur brīvās tirniecības līgumiem, nodrošinot neatkarīgu pieeju kosmosam kas ir kā priekšnosacījums veiksmīgai rūpniecības politikai. Piekārt pētniecības un izstrādes stiprināšanai, sadarbības uzlabošanai starp Eiropas Savienību, EZA aģentūru un dalību valstīm, tātad, lai līdz 2020. gadam stiprinātu šo sadarbību un izvairītos no paralēlām aktivitātēm šie dati ir labāk jāizvērtē un labāk jāizmanto informācija. Tālāk satelīta komunikācija, tā ir ļoti svarīga loma, loma kosmos rūpniecībā. Šeit varētu labāk izmantot uh, platjoslas internetu nodrošināšanā un uh, komisijai tāpēc būtu jāizdala uh, raidfrekvences, kas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt nepieciešamo pārklājumu. Un tad, tas būtu arī jāņem da vērā daudz lielākā mērā kosmosa rūpniecības politikas izstrādā. Un pēdējais jautājums par atkritumiem kosmosā referenti arī uzsver, ka mums ir nepieciešama tāds e, globālās pārvaldības pieeja. Protams, protams, ir nepieciešams arī precedursmes, paziņošanas sistēmas un pēc iespējas ātrāk šis jautājums jārisina Eiropas līmenī, ņemot vērā arī to, ka arvien neatkarīgāk darbojas atsevišķas institūcijas ASV Un referents kundze vēlas vēl norādīt uz termiņiem. 4. septembris, 26. septembris eh, ir tad eh, balsošana komitejā un novembrī plenārsēdē. Paldies, Glantar kungs. Paldies, priekšsarētājs kundze. Paldies uh, par prezentāciju. Lielā mērā es varu piekrist paziņojumiem un vēlmēm, kā arī novērtējumam, ko Nīblers kundze izsaka, ir pāris lietas, ko es vēlos izcelt. Nē, šis ir tādi, tāds um, strīdīgs jautājums, varētu teikt. Te es pat varu neminēt, es jau zinu, ka šeit būs zināms strīdis starp parlamentu komisiju un dalību valstīm. Uh, Mums kā parlamentam vajadzētu vispirms izstrādāt vienprātīgu nostāju un tad mēģināt eh, vest sarunas ar dalību valstīm. Ir svarīgi, lai eh, visās šajās darbībās eh, mēs neradītu kompetenci pārklāšanos, izmantotu esošās sinerģijas un tad kontekstā ar dalību valstīm sadarbotos reizāk Jautājums par to, kā sadarboties ar EZ aģentūru. Nu, ir labas eh, sadarbības piemēri, bet eh, jāskatās, kā to varam eh, izvērst plašāk nākotnē. Tad šeit pastāv arī zināms eh, risks, eh, kādā veidā mēs to organizatoriski varam īstenot. Vēl viena lieta, uz ko es vēlos norādīt, es nezinu, vai komisija to ir plānojusies, bet tas būs grūti vienalga. Eh, Kā visu šo sadalīt pa kompetencēm nacionāla līmenī, Eiropas līmenī, reģionālā līmenī. Un tieši kosmos politika, manuprāt, ir tāds temats, kur uh, diezgan horizontālā veidā daudzos ģenerāla direktorātos eh, zināmā mērā izskata un eh, izmanto. Līdz ar to komisijas iekšējā koordinēšana arī būs ļoti svarīga. Niblers kundze piemin Galileo Kopernikus programmas. 12. punktā tur varbūt varam detalizētāk to atrunāt ieguldījumiem infrastruktūrā, kosmosā, nu, rast iespējas to darīt, tas, protams, ir e, ļoti dārgs prieks, nu, un jāskatās, kā mēs to varam aizsargāt arī. Tad es nepacitīgi gaidu iespēju diskutēt ar kolēģi, un cerams, kā Galileo virzīsim uz priekšu aktīvāk. Redzam Ķīna, Krievija, Indija Neskatoties uz to, ka ir nokritis eh, Krievijas satelīts, neviens neguļ un attīstība turpinās. Paldies! Paldies! Un tagad uh, Johnson kungs lūdzu. Paldies! Un paldies par šo prezentāciju. Un eh, es vēlētos pateikties gan referents priekšlikumiem, gan arī par viņas izvēlētajiem argumentiem kosmosa nozars ekonomiskajā izaugsmē. Vēlētos uzdot pāris jautājumus vēl ārpus tā, kas šeit tika uzdots. Katrā ziņā kosmosa nozara ārkārtīgi augst strauji attīstās, un tā ietekmē arī tehnoloģisko izaugsmu citās nozarēs, un kosmosa. Uh, E, tehnoloģiskā attīstība rada jaunas darba vietas tiešā veidā. Tāpēc mēs uzskatām, ka kosmosa nozars tehnoloģiskā attīstība ir viens no tehnoloģiskās attīstības flagmaļiem. Un diskutējot par jaunu darba vietu radīšanu un ekonomisko izaugsmu, ir svarīgi runāt par ekonomisko nozaru. Ir svarīgi, lai mēs izskatītu gan tos priekšlikumus, gan arī tos izaicinājumus, kuri šobrīd ir saistīti ar to, lai pārvarētu plaisu starp uh, izpēti un par jaunu tehnoloģisko risinājumu attīstību. Tas ir saistīts ar to, ka ir labāk jāsadarbojās akadēmiskajām iestādēm ar ražotājiem, bet ir jāsadarbojas arī starp dažādām valstīm. Vēlētos pieminēt arī to, ka Es piekrītu tiem, kur uzskata, ka kosmosa nozarē ir ļoti lieli konsorti un ļoti lieli spēlētāji. Tāpēc mums vajadzētu radīt priekšnoteikums, lai gan mazie, gan arī vidēji uzņēmumi varētu piedalīties kosmosa nozars tālākā eksploatēšanā. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi interesants viedoklis, kas parādās referenta ziņojumā un ar prieku raugos uz mūsu tālāku sadarbību. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir svarīgi parlamentam vienoties kopīgā nostājā, ja mēs vēlamies tālākās diskusijās ar pārējām institūcijām izteikt mūsu viedokli skaidrāk. Paldies! Grācie, kolega Prodi! Paldies, un tagad Prodi kungs! Presidente. Mm, Paldies, prieksēdētais kundze! Šeit mēs šobrīd atrodamies situācijā, kurā Eiropa ļoti augstā līmenī veic eh, akadēmiskas izpētes projektus, un tam ir nepieciešams atvēlēt adekvātu finansējumu. Vēlētos uzsvērt eh, pāris aspektus, kur ir saistīti ar izpētes jomu un kurus noteikti vajadzētu ņemt vērā tālākā darbā. Pirmkārt, uzskatu, ka būtu vērts pieminēt interneta drošības jautājums. Tātad datu apmaiņas drošība, datu apmaiņa, kas notiek ar satelītu palīdzību. Mums ir jānodrošina, lai šāda veida uh, datu nosūtīšana būtu droša un lai to neietekmētu nekas, jo, ja mēs to nevaram nodrošināt, tam var būt smagas sekas. Vēlētos uzsvērt arī to, un iespējams, ka tas parādīsies nākamajā diskusijā, tā saucamā satelīta um, izsekošana. Mūsu uzticēšanās un arī atkarība no kosmosa tehnoloģijām ir ārkārtīgi liela. Tāpēc mums ir jānodrošina visaugstākā iespējamā drošība šajā jautājumā. Bet eh, ar šo aspektu ir saistīti citi aspekti, proti konkrēti pētījumi un zinātniskā izpēta, kas ir virzīta uz to, lai samazinātu atkritumus visumā. Un, eh, jautā, un eh, jautājums par to, kā risināt dažādus atkritumus, kas šobrīd riņķo visumā Šis jautājums agrāk vai vēlāk būs jārisina. Un eh, kas notiks ar eh, savu dzīvi nokalpojušiem satelītiem? Mums eh, vajadzētu vienoties starptautiskā līmenī par to, ko darīt ar šiem satelītiem un ar dažādām drazām, kas riņķo orbītā. Iespējams, ka vajadzētu izskatīt jautājumu par to, kā šos satelītus izņemt no orbītas. Ko darīt ar šiem vecajiem satelītiem? Vai viņus sadalīt un tad pa gabalam izņemt no orbītas, vai arī izņemt pilnībā? Jo šobrīd šie satelīti e, apdraud pārējos satelītus, kuri nodrošina sakars uz Zemes. Un visbeidzot tā saucamās saules vētras Domāju, ka eh, pie šiem jautājumiem būtu jādā, jāpiedomā daudz sīkāk, jo mēs vēl neapzināmies pilnībā, kāda veida sekas varētu būt uz telekomunikāciju iekārtām, sekas, ko izraisa saules vētras vai tā saucamās magnētiskās vētras. Un būtu jārunā arī par jaunu sistēmu palaišanu un par to, kā labāk izmantot datus no kosmosa un kā iesaistīt arī jaun, mazos un vidējos uzņēmumus. Un tagad Anders Daters kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Man, man prieks par iespēju piedalīties šajās diskusijās par Nīblers kundzes vadībā un koordinācijā sākto darbu pie Eiropas kosmosa rūpniecības politika, kas e, radīs iegūmus ne tikai Eiropas Savienības, bet arī globālā zinātnes sabiedrībai. Mēs dzirdējam par iespējamiem iegūmiem. Publiski ieguldījumi jau no laika sākuma ir bijuši pamats e, šīs nozars attīstībai. Tas it īpaši ir visdārgākajās daļās e, jomās jūtams, protams, kosmos kuģu būvē Mums būtu nepieciešama tāda politika, kas palīdzēs eh, paplašināt eh, ieguvumus no tik apjomīgiem ieguldījumiem. Nīblers kundze ir izteikusi ļoti pamatots apsvērums par šo politiku, un es eh, ar nepacietību gaidu iespēju diskutēt par šiem punktiem ar saviem kolēģiem. Protams, ir nepieciešama arī uzraudzības sistēma nākotnē. Komisija ir ierosinājusi attiecībā uz kosmosa atkritumiem datiem būtu pieejamiem par ļoti nelielu vai nekādu samaksu. Gal galā tas izklausās labi, jo lielākā daļa no šiem objektiem ir radīta par publiskiem ieguldījumiem, un tad būtu labi, ja sabiedrībai būtu arī pieeja iegūtajiem rezultātiem. Mars viens, Mars viens projekts ir paredzēts Marsa apgūšanai, un Zviedrija arī izteica vēlšanos piedalīties šajā projektā. Jājautā, kas tad gūs gal galā iegūmus no šiem eh, projektiem, no šīm programmām. Eh, skaidrs ir, ka ne jānodrošina, lai ne tikai atsevišķas valstis vai atsevišķi miljardieri eh, gūtu iegūmus, bet arī sabiedrība kopumā. Ir jāatver uh, publiskā iepirkuma procedūras, lai iekļaut arī mazos vidējos uzņēmumus. Esmu gatavs apspriest jau kādas iniciatīvas, kas nodrošinātu mierpilnu, ilgspējīgu uh, uz attīstību tendētu kosmosa rūpniecību Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams nodrošināt arī fiksētas frekvences satelītu komunikācijai. Mēs, diemžēl, esam jo eh, laikā, kad eh, mil militārajās eh, militārās institūcijas izmanto resursus, ko mēs labāk varētu izmantot citur. Tāpat arī šķiedru optiskos tīklus, to, to attīstību varam apsvērt. Tā kā paldies par uzmanību un nepaceļīgi gaida iespēju apspriest šo jautājumu. Paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk komisija. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentei par šo ziņojumu projektu. Tāpat arī paldies eh, tiem, kas izteicās un pauda kopumā apstiprinājumu un atzinību par komisijas paveikto šajā jomā. Šobrīd eh, varētu teikt eh, sekojošo. Viens no jautājumiem, kas tika pieminēts, un to darīja vairāk runātāji, tā tad bija koordinācija. Komisija tas ir ļoti svarīgs jautājums. 12. gada eh, septembrī komisija nāca klajā ar paziņojumu par sadarbību starp Eiropas Savienību un kosmosa aģentūru sakot, ka mums ir nepieciešams e, ļoti efektīvi izmantot pieejamos resursus, un šīs jautājums būs vēl aktuālāks nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Tāpat laikā mums ir arī jānodrošina, ka Eiropas Savienība, dalību valstis un kosmosa aģentūra e, strādā pēc iespējas ciešāk, lai nodrošinātu to, ka mēs uh, izmantojam pieejamos resursus pēc iespējas efektīvāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ēler kungam vārds. Jā, paldies. Eh, Nīblers kundze vārdais, tad varu sniegt eh, vēl komentārs, ka ko mums jau bija diskusija pie pētniecības pamatprogrammas. Tās bija viens no strīdīgākajiem jautājumiem, bet vienojamies, ka līdzekļu sadalē pētniecības pamatprogrammas ietvaros. Eh, kosmos ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, un eh, eh, pēc ilgām diskusijām padomu tad arī piekāpās un piekrita mums. Jā, paldies Ēlerkungam. Vēlos atgādināt jums, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir trešdiena, 18. septembris, 12. dienā. Paldies! Tālāk nākamais darba kārtības punkts ir grozījuma izdarīšana regulā 912.2010, ar ko izveido Eiropas globālās navigācijas satelīta sistēmas GNSS aģentūra. Tūkošanai šo ziņojumu nosūtīja tieši pirms vasaras pārtraukuma, 17. jūlijā. Šodien mums ir pirmā iespēja pārunāt šī ziņojuma saturu. Uh, termiņš grozījumu priekšlikumu iesniegšanai ir 19. septembris un balsošana ITRE komitejā paredzēta 14. oktobrī. Kopā ar ēnu referentiem mēs, sagatav, mēs izveidojam tādu labu sadarbību. Tehniskais atbalsts šajā jautājumā nozīmē, ka mēs varam labi virzīties uz priekšu, vismaz tehniskā ziņā. Tikāmies 27. jūnijā, tā bija laba iespēja apmainīties ar sākotnējiem viedokļiem, ar komisiju, GNSS aģentūra, kā jūs to atceraties, tika izveidota 2004. gadā, un no 2012. gada 1. septembra tā atrodas Prāgā. Tā ir aģentūras jaunā atrašanās vieta. Lai darbs ir garantēt, ka satelīta navigācijas sistēmas Eiropas Savienībā ir drošas un uzticamas un ka galvenās sabiedrības intereses ir aizsargātas un piešķirtie līdzekļi tiek izmantot atbilstīgi. 2008. gadā pieņemtā regula uzticēja aģentūrai arī uzdevumu strādāt pie drošības sistēmām un akreditēt tās. Aģentūra tagad arī pilnvērtīgi darbojās, Galileo jau drīz būs pabeigt. Līdz ar to lielāks uzsvars ir jāliek uz to, lai garantētu, ka šīs divas lomas eh, aģentūrai būtu pietiekami neatkarīgas viena no otras. Uh, Tāpat ir nepieciešams labāk definēt aģentūras struktūru, kādu uzdevumu pildām struktūras iekšienē šai aģentūrai, kura struktūra vienība ko dara, un e, ir arī jāpiemēro vienot Eiropas Savienības noteikumu sadarbībā ar tās aģentūrām. 44 grozījumi tika iesniegti ar tiem tiek mēģināts uzlabot aktivitāšu definēšanu, procedūras, atvieglot pašas aģentūras darba uzraudzību. Ir sešas lietas, ko es vēlētos kolēģiem īpaši pieminēt. Vairāki grozījumi ir iesniegti ar domu, uh, uzlabot šo tekstu, vienādojot šo pieeju ar tādu, kas ir izmanto citām aģentūrām. Galvenās bažas mums ir iespējamo interešu konfliktu novēršana un pārvaldīšana, līdz ar to vairāk grozījumi ir vērsts uz to, lai precizētu noteikumus. Un tad 22a pāns kas e, iekļauj vairākus ieteikumus, kas nāk no 2012. gada revizijas palāca ieteikumiem. Daži grozījumi balstās uz nepieciešamību nodrošināt to, ka aģentūras lomas ir pietiekam nodalīts vien no otras. Tā, tāpat lai nodalītu pienākums, ko veica iekšējo struktūru vienību vadītāji, nodalot to, ko veic štata darbinieki un nosūtītie nacionālie eksperti. Tāpat arī ir vēlme palielināt caurskatāmību gada programmām, iekšējiem kārtības noteikumiem, tiem visiem ir jābūt publiski pieejamiem. Un vēl vairāki grozījumi ir paredzēti, lai uzlabotu uzraudzības funkciju, kas būtu jāpiešķir parlamentam pār izpildu direktora darbu un drošības padomas priekšsarētāju darbu. Tādi vairāki grozījumi ir iesniegti, lai paredzētu uzlabojumu savstarpējā punktu saskaņotībā. Glānter kungs vispirms, lūdzu. Paldies, priekšsarētājs kundze. Principā man šeit nav daudz kas sakāms. Man tīri labi viss apmierina, sadarbība bijusi laba, bet man ir divi jautājumi, kas man tagad radušies attiecībā uz grozījumiem. 31. grozījumā tie, tiek runāts par drošības akreditācijas darba kārtību. Nu, man jau patīk caurskatāmība, bet jautājums, vai mēs e, nenonākam situācijā, ka par daudz caurskatāmības kļūst bīstama. Vai tiešām e, darba kārtības būtu jāpublicē? Vai tas attiecas tikai uz darba kārtībām, ja paredzēts ir vēl kaut ko publiskot? Un otra lieta, kas man iekrita acīs, ir jautājums par interešu konfliktu. Uh, Ceturtajā grozījumā jūs plaši aprakstāt e, to visu tādu man e, rodas jautājums, vai tas balstās uz kādu konkrētu problēmu, jeb tas ir tāds paredzēts tāds vispārīgi līmeņa risinājums. Bet pārējais viss kārtībā, nu tā man šie divi jautājumi vienkārši radās tā klausoties un skatoties visu. Vēlas paldies, tālāk Holskundze. Lielas paldies priekšādātājs arī izteikšos pavisam īsi. Vērtēju jūsu ziņojumu priekšādātāju ļoti atzinīgi. Domāju, ir svarīgi pārliecināties, ka pilnībā tiek nodalītas šīs pārējās jomas un tās pilnvars, kas nodarbojas ar drošības autorizāciju. Nu, redzu, ka jūs ziņojumā to cenšaties arī panākt. Jūs cenšaties vēl vairāk šos mērus tā padarīt striktāks, lai šis pienākums funkcijas nodalītu. Domāju, nu vienīgā tāda problēmiņa, kas man rodas, ir saistīta tieši ar šo terminoloģiju, ar formulējumu šajā papildus lielajā pantā, kā jūs pieminējāt. Nu, tur tiešām tādas liels smagnējas frāzes, varbūt mēs varētu. Uh, atgriezties pie tā, ko, par ko panācām vienāšanos, kad runājam par Enisa. Toreiz bija formulējums, par ko vienojāmies, tur visi šie punkti tikt arī iekļaut, tur bija gan par konfl interešu konfliktiem runa, gan visu citu, un varbūt tāpēc mans ierosinājums būtu atgriezties pie tā formulējuma, jo mēs galvā cenšamies panākt to pašu, vai ne tā, tikai varbūt vēl tādā striktākā formā. Otra lieta, domāju, ka labi, ka mēs grasamies īstenot tās ieteikumus, kas attiec uz harmonizētām aģentūrām no revīzijas palāts. Domāju, tāpat arī labi būtu izmantot šo paraugu praksi, kas attiec uz parlamentu īstenoto kontroli. Mēs jau taču zinām, ka ir ļoti daudz ekonomiska rakstura aģentūra, kas ir izveidotas un parlaments intervēja tos kandidātus, kas kļuva par šo aģentūru vadītājiem. Tāpēc es domāju, būtu tikai loģiski, ja tāda pati procedūra tikt attiecināt arī šajā gadījumā. Un visbeidzot, es atbalstu jūs arī jūsu priekšlikumā par to, ka, kā Eiropas Savienības aģentūrai šai struktūrai vajadzētu rādīt piemēru arī dzimumu līdztiesības ziņā. Uh, Es domāju, šeit jūsu prasības ir ļoti saprātīgas, tās nebūtu nav pārspīlētas, un domāju, ka, nu, tas ir kaut kas pavisam noteikti atbalstāms. Grāts. Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Vai ir kāds, kas pārstāv komisiju šeit un vēlas izteikties, lūdzu? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Guten Tag, äh, sehr verehrte Damen und Herren. Und Paldies, priekšsēdētāji, tik tiešām paldies äh, personīgi jums ka jūs uzņēmāties šo ļoti svarīgo dosjē un ka bijāt gatavi arī vest sarunas ar padomu, lai nonāktu pie vienotas izpratnes. Mums e, jūsu līdzinējais darbs kalpos kā labs pamats tālākam sarunēm, sarunām ar padomi. Un šeit būtu svarīgi uzsvērt, ka GNSS stiprināšana eh, būtu labs risinājums GNSS eh, jaunā regulējuma, jaunās regulas eh, spēkā stāšanās kontekstā un jūsu priekšlikumi priekšsēdētājs kundze, kas vērsta uz aģentūras darbības stiprināšanu, tiek vērtēt ļoti atzinīgi. Mēs centāmies koncentrēties uz trim lietām. Pirmkārt, personāla stiprinājums. Kā jau minēju, no 14. gada 1. janvāra sākas jauna fāze aģentūrai, arī Egnos un Galileo programmām, aģentūrai palielinoties atbildības jomai. Otrā daļa tad ir aģentūras iekšējās nodalījums starp drošības akreditāciju un šīm programmām. Un tāpat arī jūs jau pieminējāt uzraudzību un sadarbību starp padomi, komisiju un parlamentu, kas e, vērst uz to, lai aģentūras darbu uzlabotu. Un tā kā vēlreiz mēs to atzinīgi vērtējam jūsu darbu, varbūt pāris vietās mēs varētu vēl diskutēt Bet to mēs netaisamies darīt šobrīd šeit. Vēlamies vēlreiz uzsvērt, kas sākot ar 1. janvāri GNSS pārņem atbildību par Agnes. Līdz ar to tas ir liels sloks. Tāpēc ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai šī sistēma funkcionētu bez aizķeršanās, jo no tā būs atkarīga lidojuma drošība. Uh, Tāpat arī Galileo programma. Tur tas paredzēts eh, pilnu funkcionēšanu 17. gadā, bet jau šobrīd mēs aktīvi strādājam eh, pie šo pakalpojumu eh, īstenošanas, lai pēc iespējas at, labāk atbalstītu gan SS darbinieku darbu. Tas arī viss, ko šobrīd vēlējos, vēlējos teikt. Mēs eh, labprāt uzklausījām eh, jūsu sacīto un eh, jūsu kolēģi sacīto. Gaidām ar nepacietību arī diskusijas ar padomu. Paldies! Bine, grāci. Liels paldies, turpina priekšādātāji. Paldies komisijai. Atstās pateikšu kolēģiem, ka lūk, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. septembris, pusdienas laiks. Paldies visiem, kas izteicās un kas attiec uz Hols un Glantkungu teikto. Protams, ņemšu jūs teikto vērā, tāpat arī jūs ierosinājums, nu, turpmākajā darbā. Ceru, ka jūs sapratāt, ka konkrētu mērķu sasniegšanai, piemēram, pārskatāmības mērķu sasniegšanai, par ko tiek runāts 31. grozīmā, mums jārunā ne tikai par um, reglamentu, bet arī par gada darba programmu, kam būtu jābūt publiskotai. Un te runājam par tādu kopēju pieeju. Un tas atbilst arī revizijas palāca ieteikumiem. Bet taisnība, taisnība jums, kad sakāt, ka tas viss ir diezgan sarežģīti, rada papildus slogu, un kad um, izstudēsim šos grūzījumus, tad arī mēģināsim rast veidu, kā nodrošināt atbilstīgo līdzsvaru starp pārskatāmību un papildus sloga radīšanu. Nu, mm, viedokļi, protams, ir dažādi šeit, bet vienlaicīgi mm, abām pusēm ir taisnība. Pilnībā piekrīt jums, ka mums ir jānodrošina pēc iespējas skaidrāks formulējums, un tāpat laikā šis loks pēc iespējas jāsamazina. Un tāpēc esmu gatava sadarbībai un ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies panākt noteikto mērķi. Paldies visiem! Līdz ar to pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Patricijas Tojas ziņojums. Viņa nevarēja būt klāt un viņu aizstāja Prodīkungs. Lūk, patēriņu preču drošums. Lūdzu. Paldies! Patēriņu preču drošuma dokumentu pakotne tika pieņemta šī gada februārī. Un tur tika noteikts mērķis likumdošanas ietvaros mainīt regulējumu tā, lai padarītu regulējumu kopumā daudz skaidrāku un eh, radītu atbilstīgāku, skaidrāku ietveru patēriņu preču drošumam, uzlabotu tirgus uzraudzību, un komisijas priekšlikuma mērķis bija pārliecināties, ka tikai droši tie produkti tiek laisti Eiropas tirgū. Nu, šobrīd jāsaka, regulējums ir ļoti fragmentēts, un tas, protams, negatīvi ietekmē tirgu. Komisijas formulējums jau ir ļoti visatvaroši daudzās jomās. Esmu pārliecināts, ka to var uzlabot vēl tālāk. Un tas noteikti tā notiks ar IMCO komitejas um, kolēģu ierosinājumiem, kā arī ieguldījumu no citām komitejām, tā kā NV, Jurī, Ekon un tam līdzīgi. Šīs komitejas konkrētā loma eh, ir panākt līdzsvaru starp strauju rīcību autorizācijas jomā un realitāti. Mums jāatceras, ka administratīvā sloga palielināšana radīs papildus izdevumus uzņēmumiem. Tas nav labi. Ziņojumā iekļaut ierosinājumu arī par iepakojumu standartiem uzturēšanas normas dažādām preču kategorijām, glabāšanas normas un tam līdzīgi. Tāpat arī šeit ietver produktu, kam nav, uz, ko, uz ko nav attīcināts konkrēts normas un regulas, kā piemēram elektroierīces, kosmētikas produkti, eh, tiem pastāv papildus regulējums, bet citiem ne. Tāpat jāpārliecinās, ka pieprasēm, eh, ka informācija, kas sniedzam patērētājiem, ir redzama, saprotama. Par šīs komitejas atzinumu runājot, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pievērsties konkrētiem jautājumiem un problēmām, kas saistīts ar patērētāju aizsardzību. Jārunā tāpat arī par konkurētspēju Eiropas nozerē. To vēlējāmies uzsvērt. Pirmām kārtām jāietver definīcija par riskam pakļautu patērētāju. Parlaments jau ir paudis savu viedokli šai ziņā un ārkārtīgi svarīgi. Lai arī šajā dokumentā pievēršam īpašu uzmanību tiem, tām patērētāju grupām, kam nav pieejama atbilstīga informācija. IMCO komitejas atzinumā jau iekļaut atsauce par produktiem, kas īpaši, piemēram, pievilcīgi bērniem pēc sava dizaina, un jāpārliecinās, ka bērniem šeit nodrošināt lielāka aizsardzība. Tāpat tas attiec uz tādiem produktiem, kas tiek pārdoti tieši saistē, ehm, un tā ir tirniecības ehm, joma, kur tirniecība norisinās ar vien plašākos apmēros. Ja nodrošina augsts drošības līmenis patērētājiem tāpat arī Eiropas konkurētspēja. Un tāpēc ļoti svarīgi ietvert šeit informāciju par preces izcelsmi 6, 7, 8, grumīgais 11 un 16 grozījums šeit aktuāli. Tie ļaus pārliecināties, ka ir daudz pārskatāmāka pro, produktu izcelsmes līnija konstatējama un ļaus vienlaicīgi uzrādīt arī saturu un sastāvu precēm, kas nonāk tirgū tā lai mēs pārlie varam pārliecināties, ka lūk, šis mūsu iegādājumais produkts atbilst tiem standartiem, um, kas mūsuprāt ir vēlami. Tāpat mums nepieciešams garantēt arī apusējības principu. Um, nu, tajos gadījumos, kad, piemēram, apmainamies ar precēm no citām valstīm, kad importējam no citām valstīm preces, nedrīkst šeit pieļaut citādu attieksmi pret uzņēmumiem nekā, piemēram, uh, nu, pret mūsējiem. Ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem. Tāpat nepieciešams izvairīties no papildus administratīvās sloga radīšanas. Tas gal galā ļoti smagi gulsies uz uzņēmumu pleciem, tāpēc esam iesnieguši konkrētus grozījumus, kuros prasam izveidu, kuros mm, vēlamies runāt par konsorciju veidošanu. Tā, lai varbūt izdevumi tiktu samazināti, jo, nu, lūk, varētu šādā veidā kopīgiem spēkiem nodrošināt kaut kādu prasību izpildi. Nu, es domāju, šo tekstu tālāk uzlabosim ar grozījumiem, tāpēc pilnīgi noteikti esam gatavi uzklausīt arī kolēģi ierosinājumus. Paldies, Prodīkums, saka priekšādā tādā Korholas kundze izteiksies. Thank you very much. Lielas paldies. Es pagājušais strādāju pie patēriņu preču drošības. Tas bija pirms vairākiem gadiem, toreiz biju um, Tautas partijas ēnu referenti IMKO komitejā tietī ziņojumam. Un tur toreiz spriedām par vispārējo produktu drošības direktīvu, tāpēc atsevišķi elementi šeit atkārtojas. Jaunais komisijas priekšlikums ir novērs virkne trūkumu un ietver virkne arī jaunu elementu. Uh, ka tā kā to ierosināja parlaments savā pašinstīvas ziņojumā. Un tomēr, skatoties uz šo priekšlikumu un referentas grozījumiem, man ir divas tādas problēmas, par kurām gribētu izteikties um, šīs jaunās regulas sakarā. Nu, piemēram, izcelsmes valsts obligātās norādīšanas princips. Par to esam disprieduši bieži dažādos kontekstos un tas ir politisks jautājums, kurā dalība valsts atrodas atšķirīgās pozīcijās. Patērētāja informētības jomā, mm, protams, būtu ideāli zināt, no kurien šīs preces nāk. Tomēr tas nenorāda pilnīgi neko attiecībā ar šī produkta drošumu. Tam nav šeit nekādas ietekmes, drīzāk tas ir maldinoši. jo izcelsmes valsts, no kurienes produkts nāk, eh, nav, ir noteikta muitas kodeksā. Tas nozīmē, ka par to tiek uzsīt valsts, kurā notikusi pēdējā būtiskā apstrādes procesa daļa. Uh, un patiesais produkta izcelsmes eh, norādījums, piemēram, eh, sastāvdaļām, izēvielām, var būt ļoti dažādās valstīs, un ražotāji jau šobrīd ir spiesti pārliecināties, ka viņu produkti ietver virkni detalizētu datu, eh, sēriju veida numurus un tam līdzīgi, kas ļauj izsekot piegādes ķēdē šāda veida papildus informāciju par izcelsmes valsts norādi neuzlabotu mūsuprāt nedrošu produktu izcelsmes izsakojamību. Tāpēc domāju, ka izcelsmes valsts norādīšana drīzāk ir etiķēšanas jautājums, nevis produktu drošības jautājums. Vēl viens komentārs ir saistīts ar produktiem, kas pievilcīgi bērniem. Uh, Kā tad definēt šos produktus? Tādā veidā, piemērojot pēc tam attiecīgas drošības mērus šādām produktu kategorijām, tas ir jautājums, par ko spriedām arī pirms diviem gadiem, kad gatavojām pašiniciatīvas ziņojumu. Toreiz e, pret e, šo priekšlikumu nobalsoja vairākums, un man joprojām ir šaubas par to, ka varam definēt, kas tad īsti ir pievilcīgs un kas nav pievilcīgs bērniem. Piemēram, tika toreiz minēti e, Eh, dažāda veida, piemēram, eh, formu produktu, kā piemēram tosters, kas ir kaut kāda veida multi, multiplikācijas varoņa formā un tam līdzīgi. Nu, atcerēsimies, ka arī ēdienus imitējoši produkti toreiz tika apspriesti, tie jau tiek regulēti. Un regulāti tiek minēts, ka te ir vajadzīga īpaša uzmanība attiecībā uz drošības niansē. Par to runāts sestajā punktā šķiet. Es pilnībā saprotu, uh, ka vēlamies pārliecināties, ka šie produkti ir droši e, arī bērniem, bet ja bērns ir par jaunu, lai saprastu, kas tas tāds ir tosters un kā tas tiek izmantots, es domāju, drīzāk tā ir vecāku atbildība šo tosteru no, nolikt drošā vietā tā, lai bērns to nevar aizsniegt. Nevis uz šī tostera rādīt kaut kādu veidu informāciju papildus par drošību. Bet visādi citādi man šķiet, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Un ar šiem grozījumiem uzlabojumiem uzlab, nodrošināsim to, ka pašais fragmentētais regulējums tiek apvienots un saliedāts. Paldies! Tālāk, Kreutzmann kungs, paldies priekšsēdētāji! Liels paldies Tojas kundzei par viņas sagatavoto dokumentu! Es pārstāvu savu politisko grupu šāda veida ziņojuma apspriešanā. Līdzīga veida grozījumus iesniegšu abās komitejas, jo mēs visi taču esam vienas prāts, ka papildus birokrātija galīgi nav vajadzīga. Tas nenāk par labu Eiropas ekonomikai, nenāk par labu arī šīs regulas mērķu sasniegšanai. Mums nepieciešams pārliecināties, ka mums ir labāka tirgus uzraudzība, lai tiktu nodrošināta patēriņu preču drošības standarti, nenoliedzami. Nu, ļaujiet man komentēt trīs referents priekšlikumus, kas, manuprāt, eh, nu, ir vērts eh, ap, ko vērts pakļaut apspriešanai. Un tālāk šie bērniem pievilcīgie produkti. Un tas ir tāds ļoti plašs formulējums. Krāsaina prezentācija varbūt līdz ar to arī produkts kļūst pievilcīgs bērniem. Nedrīkstam vienkārši šādi aizliegt preces vai produktus. Nevaram taču izvairīties no tā, ka būs gadījumi, kad vecāki savas uzraudzības pienākums neīstenos atbilstīgi. Tālāk par izcelsmes norādēm. Arī šajā gadījumā, manuprāt, ir ļoti daudz strīdu un domstarpību. Jāatminas, ka šīs regulas mērķis ir nevis nodrošināt kaut kādas tirniecības politikas mērķus, bet pārliecināties, ka patērētāji ir aizsargāti, ka tiek no, nu, tas tiek nodrošināts. Komisijas priekšlikumā ir iekļautas saistības ražotājiem un importētājiem, bet, ja nav atbilstīgi tālāk izvērtējumu, tad, manuprāt, šāda veida noteikumi var radīt tikai papildus problēmas maziem un vidējiem uzņēmumiem nereti šāda, regula, šāda veida regulas ir vienkārši pārcentušās. Te mēs par daudz iekļaujam kaut kādas prasības, eh, kas pēc tam šiem MVU jārisina. Nu, pat ja būtiski eh, izēvielu komponenti tiek, piemēram, ražot ārpus Eiropas Savienības, tad iznāk, ka pēc pēdējās apstākļas izcelsmes valsts vienalga būtu, piemēram, dalība valsts. Un nu, nevaram taču šajā gadījumā pēc izcelsmes valsts spriest par produktu kvalitāti. Te taču runājam par to, ka kā izcelsmes valsts tiek norādīta tā valsts, kurā norisinājies pēdējais pārtraudas posms. Tas ir viss, ko var konstatēt ar šādu izcelsmes norādi. Tāpēc domāju, ka te ir arī vēl tāds, nu, problemātisks elements, kas attiec uz brīdinum, brīdinājumiem, piemēram, vecuma ierobežojumu kādas preses izmantojumam. Domāju, ka, nu, nolūks jau ir lielisks, bet tas varētu novest pie kaut kādas juridiskās neskaidrības, manuprāt. Jo Katrai produktu grupai taču nav norādīts, kāda veida brīdinājumi ir nepieciešami. Tāpēc domāju, ka komisijas risinājums šai kontekstā sestajā punktā bija labāks nekā grozīmos iekļautais. Tur tiek runāts par šiem brīdinājumiem, manuprāt, tur ir ļoti veiksmīgs formulējums. Nu, es ceru, ka mums izdosies rast atbilstīgu vienprātīgu lēmumu, gribu teikt paldies referentē par lielisku paveikto darbu, un gribu teikt paldies arī Jānu referentiem. Paldies. Tālāk Andrdotters kundze. Līdzīgi kā mani kolēģi, arī es domāju, ka patēriņu preču drošums ir ļoti svarīga joma un kopumā vērtēju atzinīgi komisijas priekšlikumu. Nu, tas labais ir tas, ka šovasar ziņās dzirdēju, ka eh, arvien mazāk un mazāk zviedru saslimst uh, ceļot Eiropas Savienībā, jo pārtika ir daudz nekaitīgāka, bet pārtika šai priekšlikumā netiek iekļaut, un tāpēc varbūt tam nav šeit liels eh, piemērojumības. Un tomēr ir tāda veida nianses, kas mm, komisijas priekšlikumā minēts un par ko gribētu runāt. Pirmām kārtām piekrītu tam, ko minēja mans liberāļu kolēģis un tautas partijas kolēģis par to, ka izcelsmes norāde nebūtu nav saistīta ar produkta drošumu Tas ir etiķēšanas jautājums, bet visdrīzāk tas tiešām nav produktu drošības jautājums. Tāpat esmu pārsteigta arī par to, ka komisija šo identifikācijas un izsekošanas nianses sauc par veidu, kā konstatēt, kurš produkts ir nedrošs. Domāju, ka to produktu e, laišana tirgū tad varēs tikt e, konstatēti. Bet tātad, ja būs produkti, kas nevar tikt izsakot, tad tie paliks nekonstatēti. Vai tā? Drīzāk, manuprāt, tas tāds varbūt semantisks uh, konstatējums. Arī ļoti būtisks uzsvers līdz uz priekšlikumu ie, iekļaut šai aptvērumu arī ot, otraizais lietošanas preces. To pieminē arī Kreutzmann kungs, sakot, ka pārdodot otrais lietotas uh, preces. Šajā procesā iesaistās ļoti daudz MVU, kā arī privātu personas, un tāpēc administratīvās prasības, ja tās tiktu viņiem piemērotas attiecībā uz certifikācijām, autorizācijām, par tālāku pārdošanu tam līdzīgi, varētu panākt to, ka viņi izbeidz šāda veida otrreizēju, otrreizēju lietot preču pārdošanu. Tas nebūtu labi. Ot, preces ļoti bieži tiek lietas otrais, un tas ir tikai dabiski, ka tās šādā veidā tiek pārdotas, bet nedrīkstētu šādām normām šo procesu apturēt, tāpēc gribu gribētu, uh, lai mēs veltam papildus laiku un pārliecinātos, ka šādas otrais lietojuma preču pārdošanas uh, lietas tiek nu, izņemtas no pārāk striktiem noteikumiem, un uh, šeit regulā par to atceramies. Paldies! Grāci. Komisione. Paldies, vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un vēlētos pateikties arī referentei un vēlētos pateikties arī deputātiem par izteiktajiem komentāriem. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mums šodien ir iespēja piedalīties diskusijās. Tomēr vēlētos uzreiz pateikt, ka komisija lielā mērā pie, priecē, ka parlamenta deputāti izteiktie komentāri šodienas diskusijās ir tieši tie paši, kuras padomas darba grupās ir izteikušas dalību valstis. Par pašu ziņojumu tagad. Komisija priecē, ka ir vairāk mēģinājumu uzlabot komisijas priekšlikumu vairākus momentus, piemēram, runājot par tā saucamajām riska grupas patērētājiem un arī atsaucas uz tiem, uh, izstrādājumiem, kur ir domāti bērniem. Es tikai vēlētos pateikt, ka komisija ārkārtīgi uzmanīgi izturās pret definīciju, ko tad īsti nozīmē riska patērētājs un vienīgais e, likumdošanas akts, kurā ir atrunāti riska patērētāji, ir pieņems 2005. gadā. Patiesībā ir ārkārtīgi grūti vienmēr definēt, ko tad nozīmē riska grupas patērētājs, un mēs esam patiesībā e, veikuši arī izpēti, un 13. gadā ir paredzēts beigās konstatēt, kas tad ir šis riska patērētājs. Un tagad par, e, par e, patēriņu precēm, kas ir domāts bērniem. Komisija apsveic jau kurs centienus uzlabotā sākotnējo tekstu. Tagad runājot par izcēlesmes valstīm, es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, ko tā ir balstījusi uz tās apkopoto pieredzi. Pieredzi, kas ir gūta tā saucamās ātrās reaģēšanas sistēmās, un tas attiecās ne tikai uz pārtiks precēm, bet arī uz citiem izstrādājumiem. Eiropā ir vienkārši lieliski šis ātrās reaģēšanas sistēma, un e, vēl bez tam ir apmēram 10% visu preču, kas neatbilst Eiropas normām, un e, mēs nezinām, kur ir izcelsmes valsts, un tad šāds e, marķējums, kas tad ir izcelsmes valsts, mums palīdzētu noskaidrot. Komisija savā priekšlikumā uzskata, ka e, šāda marķējuma ieviešana uzlabotu Eiropā ievesto preču izsakojamību, un to mums rāda pieredze. Un mācoties no prakses, piemēram, šeit izskanēja tirzniecības moments. Tā saucamās izcelsmes marķējums nav nekāds jaunums. Ļoti daudzās e, valstīs Tas ir paredzēts likumdošanā, piemēram, ASV, Japānā un daudzās citās valstīs. Tātad tas nav kaut kas, ar ko ir, ko ir izgudrojusi Eiropa. Patiesībā Eiropas ražotājiem, eksportējot savus izstrādājumus, ir jāņem vērā citās valstīs spēkā esošā izcelsmes likumdošanu. Un tagad par grozējumiem, kuros runa iet par sastāvdaļu izcelsmes izsakojamību. Arī šeit mēs varam balstīties pieredzē. Vislielākā pieredze ir iegūta tieši pārtikas sastāvdaļa izsakojamībā, bet patreizējā praksa rāda, ka Eiropas Savienībā ir izstrādāts kode, ētikas kodeks, un tajā runiet par ētikas normām. Mums ir vispārīgos vilcienos jāuzlabo arī sastāvdaļu izsakojumība. Tāpēc komisijas sākotnējā priekšlikumā mēs runājam tikai par gala ražojumu. Un eh, tā tad tas ir gala ražojums, kur tas ir ticis ražots. Es ceru, ka manis izteiktie komentāri būs atbildes vairāk vai mazāk uz jūsu izteiktajiem jautājumiem. Un visbeidzot, mēs vēlētos no komisijas puses pateikties par to, ka jūs šo jautājumu izskatiet tik ārkārtīgi ātri, jo mēs būtu priecīgi, ja šis jautājums tiktu atrisināts un likums pieņemts patreizējā mandāta, sas, eh, patreizējā mandāta ietvaros. Prodīkungs, paldies! Paldies par diskusijām, ļoti interesanti. <clears throat> Es e, nedomāju, ka es jums varu sniegt e, to es kundas vārdā jau kādu viedokli. Es e, visu šeit izskanējušo informāciju nodošu kolēģei, uh, lai Patricija Tojas kundze zināt, par ko mēs esam diskutējuši un tālāk strādāt pie priekšlikuma. Priekšsēdētāji, paldies! Vēlētos tikai atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir trešdiena. 4. septembris, pusdienlaiks. Un pēdējais darba kārtības punkts ir kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programma, un tagad vārds Amēlija Andersdotter. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi, Man ir ārkārtīgi liels gods būt referentei šim darba dokumentam. Un tas ir komisijas priekšlikums par to, kā izveidot kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu. Uzskatām, ka tas uzlabos e, šo objektu uzraudzības drošību, un tas uzlabos arī drošību uz zemes. Eiropas Savienība šobrīd ir vadošās e, pozīcijās visā pasaulē satelītu nozarē un ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šīs vadošās pozīcijas. Vēl jau vairāk runājot par Kopernikus un Galileus programmām un mums vajadzētu izvairīties, lai satelītu sadalīšanās vai paši satelīti kristu kaut kur, kur mēs to nevēlamies pieredzēt. Eiropas Savienības kosmosa industrija piekrīt, un es personīgi arī šādam uzsvaram. Uh, Šis darba dokuments, kur ceru saņēmuši visi mani kolēģi, tajā parādās, ka Eiropai šobrīd trūkst rīcības plāna, ko darīt. Un zinām orbīta piesārņojums un piesātinājums ir tik ārkārtīgi liels, ka tas jau apdraud citu šajās orbītās esošo satelītu darbītu, darbību. Komisija nākus klajā ar šo orbītu sakārtošanas finansējumu idejām un uh, Iespējams, ka mēs eh, varētu mazāk investēt infrastruktūrās, teiksim, teleskopos un radaros. Protams, tas viss ir nepieciešams un tomēr ir jāstrādā arī ar citiem jautājumiem. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs šiem jautājumiem, šiem jautājumu sakārtošanai patērētais budžets ir ievērojams, un tas ir 200 miljārdi dolāru, un tas ir daudz vairāk nekā 70 miljārdi, ko ierosina komisija. Uh, Ja Eiropas ekonomiskā un sociālo lietu komiteja vēlētos e, papildus finansējumu paredzēt infrastruktūras uzlabošanā un sakārtošanā, un tomēr, ņemot vērā patreizējos krīzes apstākļus, kas atspoguļojās arī pieņemtajā daudzgadu finanšu schēmā un kas atspoguļojas jebkurās diskusijās. Mēs uzskatām, ka kvalitātes prasībām vajadzētu būt sakārtotam prioritētā kārtībā. Un eh, es vēlētos griezties pie komisijas, lai tā izvērtētu patreizējos plusus un varbūt izvērtētu patreiz spēkā esošos projektus un galvenu uzmanību vērst uz cilvēku resursiem. Uh, Runājot par budžetu, ir svarīgi izvērtēt to, no kurienes tad mēs ņemsim šo 70 miljārdus. Iespējams, ka varētu mēs ieviest jaunu budžetu posteni daudzgadu finansējumu schēmā, bet pieļauju, ka tas radīs milzīgas problēmas. Un varbūt, ka mēs varam pārskatīt patreizējās daudzgadu programmas un rast risinājumu tur. Viens no finansējuma avotiem varētu būt Galileo paredzētais finansējums, bet iekšējās drošības stratēģija arī varētu būt viens no finansējuma avotiem. Un visbeidzot, par to, ko darīt ar SST. Redzēsim, kādu lēmumu pieņems padomu, kādu, kādu finansējumu SST piešķirs padomu. Visbeidzot, mums būs nepieciešams samērā apjomīgs budžets, kurā būs iesaistīts visas projekta puses, un iespējams, ka citu programmu vajadzēs um, izveidot arī SST, un mēs varam izvērtēt, kāds būs viņu ieguldījums gala rezultātā. Uh, es e, būtu gatava sadarboties ar kolēģiem budžeta komitejā, lai apkopotu informāciju un apmainītos ar informāciju, īpaši ar Karvaljo kungu, kurš budžeta komitejā gatavo līdzīgu ziņojumu. Bet, protams, sadarbošos arī ar ēnu referentiem šajā komitejā. Esmu gatava diskutēt ar jums par to, kādā veidā mēs pēc iespējas veiksmīgāk un jēgpilnāk varētu izmantot resursus un ko dalību valsts ir gatavs piešķirt. Tagad tehniska aspekta. Ko mēs trešajā punktā vēlētos redzēt kā finansējumu? Piemēram, franču radars gravas un arī Vācijas radioteleskopu sistēma. Iespējams, ka abas šīs, abi šie grupējumi varētu, jo tas tehniski būs iespējams pievienoties projektam vēlāk. Mēs vēlamies izvairīties no tā, lai mēs negūtu resursu iespējas tur, kur tas ir iespējams. Bet, protams, galīgu lēmumu pieņem padome. Visas diskusijas, kas būs saistīts ar SST, ceru, ka kopā ar kolēģiem un komisiju mēs pieņemsim lēmumu par to, kādā veidā mēs detaļas atrunāsim galīgajā teksta redakcijā un ko mēs vēlētos redzēt izpildām nākotnē. Esmu gatava e, izveidot e, speciālu radaru kosmosa objektu noteikšanai un pat izveidot specifisku katalogu. E, e, šādi precedenti jau ir, un es domāju, ka mums Eiropas Savienībā vajadzētu doties šajā virzienā. Esmu gatava diskutēt ar komisiju un arī ar kolēģiem par to, kādā veidā, kāda struktūra būs paredzēta SST par stratēģisko aspektu un par to, kādā veidā nodrošināt integritātes e, vienotību kādā veidā datu apmaiņā izvairīties no konfidenciālu datu noplūdes. Būtu interesanti izskatīt idejas par to, kā iesaistīties uz te arī trešās puses un um, iesaistīt arī ārējais klients. Šeit eh, vajadzētu izskatīt ideju par sadarbību ne tikai ar trešajām pusēm, bet arī ar starptautiskām organizācijām, piemēram, Starptautisko kosmosa organizāciju un citām, jo viņiem ir apkopot būtiski informāciju, un mēs to varētu izmantot SST izveidošanā. Ar to arī beigšu savu tirādi, un tagad ar prieku uzklausīšu kolēģi um, un komisijas teikto paldies. Grācija, Paldies, un tagad Prodīkungam vārds lūdzu. Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Es eh, ļoti lielā mērā piekrītu tekstā iekļautajām idejām. Īpaši tāpēc, ka, kā jau teicu savos iepriekšējos vārdos runājot par citu darba kārtības punktu, kosmos visums ir ārkārtīgi būtisks resurss ko vajadzētu izmantot, bet tas sevi ietver arī zināms riskus. Risku tādā kontekstā, ka, lai nodrošinātu pakalpojumus, tad pakalpojumu nodrošinātāji arvien vairāk sastopās ar risku, ka viņu pakalpojumu nodrošinotais satelīts varētu sadurties ar citu satelītu. Un šādas sadursmes novēršanas risks ir jānovērš. Pie tam risks eksponenciāli pieaug, jo katrai, katrai šādai sadursmei tās rezultātā var rasties simtiem dažādu drazu, kuras tiek izplatītas orbītā, un tas savukārt rada citu sadursmu risku. Nedrīkstam to aizmirst. Un, eh, lai noteiktu šādu fragmentu esamību orbītā, mums vajadzētu ar šo, šo, šīs informācijas iegūtajiem datiem izrēķināt, kāda ir sadursme iespējamība, kāds ir tās risks. Kā jau iepriekšējās debatēs ir izskanējis, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai iesaistītu radaru sistēmas un dažādas citas noteikšanas sistēmas, kā arī optiskās identificēšanas sistēmas, tajā skaitā teleskopu kopums, kas mums palīdzētu izrēķināt katra objekta iespējamo orbītu. Tiešām uzskatu katra objekta, lai cik viņu daudz arī nebūtu. Un tādējādi mēs varam eh, paredzēt iespējamās sadursmes. Tas nozīmē, ka eh, tie satelīti, kurus ir iespējams vadīt no Zemes, varēs izvairīties no šādām sadursmēm, un eh, šāda metode ir izmantota kosmosa kuģu vadībā jau daudzus gadus. Uzskatu, ka vēl bez šādas pozicionēšanas kā jau iepriekš teicu, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, mums ir aktīvi jāstrādā, lai izņemtu no aprites un no orbītām izvadītu visas visu šīs drāzes, kas rada tikai un vienīgi problēmas. Un tagad Johansona kungs. Jā, paldies, godātie kolēģi un godātā Amēlija. Es eh, piekrītu tiem viedokļiem, kuri ir apkopoti gan darba dokumentā, gan arī, kas izskutēja diskusijās. Es uzskatu, ka Amēlija Anders eh, doktor ir padarījusi veiksmīgu darbu, bija ārkārtīgi liels prieks un gods strādāt ar Anders doktors kundzi kā ēnu referentam. Vēlētos pieminēt tikai vēl vienu momentu mēs e, varētu ņemt vērā to, cik ārkārtīgi eksponēta ir konkrētā orbītas e, sadaļa un ko mēs to varētu, kā mēs varētu uzlabot sadursmi izvairīšanos, bet e, to mēs esam runājuši jau arī citiem kosmosa jautājumu izska, izskatīšanā. Un ko dalību valsts pašas varētu darīt, lai sakārtot un iztīrīt orbītas? Protams, ka mums ir nepieciešama sadarbība Eiropas līmenī, bet uzskatu, ka sadarbību vajadzētu virzīt arī uz globālāku līmeni ir svarīgi atrast tās sadarbības formas un tās lēmumu pieņemšanas formas, kuras ir nepieciešams, lai mēs varētu stāties pretim tiem izaicinājumiem, kur šobrīd ir saistīta ar kosmosa apguvi. No parlamenta puses parlamentam vajadzētu daudz vairāk ieguldīt centienus, lai turpmākajā darbā procesu vairāk paskaidrotu, proti, kāda būs datu aizsardzība, kāda būs datu konfidencialitāte, kādas būs sadarbības fórums starp dažādām organizācijām. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis darbs izdosies vēl jau vairāk ņemot vērā darba dokumentā ierakstītos eh, darba algoritmus. Un eh, turpmākajā darbā arī vēlētos uzmanību vērst tieši uz šiem momentiem. Un visbeidzot, to jau arī teicu, es uzskatu, ka Amēlija Andersdotter šajā darba dokumentā jau ir izklāstījusi vissvarīgākos šā darba virziens. Paldies! Rī Rībikungs lūdzu. Jā, tankie. Jā, paldies. Vēlos pirmkārt pateikt paldies kolēģei Anders Dotarei par viņas pirmo ziņojumu. Un vēlos aizstāt savu kolēģi Sofiju, kas diemžēl, diemžēl nevarēja ierasties šodien. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir īpaši svarīgs rūpniecībai, šai nozarei kā tādai. Tā ir nozara, kurai ir nākotne. Šajā ziņojumā parādās šīs nozars eh, nākotnes perspektīvas, it īpaši komunikāciju jomām. Mēs redzam datu pārēdi, piemēram. Šeit tiešām var kļūt un jau kļūst lēnām par eh, pozitīvu attīstības jomu. Protams, ka var rasties arī ar datu aizsardzību lieli zaudējumi. Visiem ir jāsadarbojas labprātīgi un, protams, ka kosmosā notiekot sadursmēm var noti tā rezultātā būt arī dažādi traucējumi. Mums ir nepieciešams no tā izvairīties un e, spēt nākotnē pēc iespējas ātrāk reaģēt uz šādām potenciālām situācijām. Līdzinējā sadarbība starptautiskā līmenī ir jāuzlabo. Mēs redzam, ka tādas programmas kā Galileo un Kopernikus, kas ir eh, tādas vadošās iniciatīvas kosmosā, mums eh, rāda labu piemēru. Mums ir jāturpina šis ceļš. Es Uzskatām, ka ir nepieciešams rast pareizās atbildes, tīpaši telekomunikāciju jomā daudz kam vēl ir jānotiek, ir plašas attīstības iespējas. Tāpat arī datu drošības jomā mums ir nepieciešama jauns iestrādes, tīpaši, kas eh, pēdējos mēnešos ir nā, likts mums priekšā attiecībā uz e-pārvaldību un līdzīgām lietām Es uzskatu, ka šīs ir tās lietas, kas saistībā ar drošību, ar datu apmaiņu būtu no jauna jādefinē, un tam būtu jānodrošina caurskatām regulējums. Es ar nepacietību gaidu diskusijas, un katrā ziņā šī ir joma, kas mums nākotnē būs ļoti svarīga. Paldies! Paldies! Karvaļo kundze! Paldies, priekšsarētāji! Es vēlētos sākt ar to, ka pateikt paldies Andras Dotars kundzei eh, par šo lielisko dokumentu, kas skar ļoti svarīgus tematus. Kā jau tika minēts, es esmu budžeta komitejas eh, referente šim, šim pašam tematam, tāpat arī uh, Kopernikus uh, programmai budžeta komitejā un eh, gaidu iespēju sadarboties ar referentiem jūsu komitejā un atrast labākos risinājumus, lai atrisinātu šas sarežģītās situācijas un vismaz sākums būtu labs. Tas varbūt eh, nav daudz, un Amelija jau salīdzināja to ar situācijā ASV, bet mm, tas maz būtu kā sākums šīs sagatavošanās darbs, tā kā gaidu šo sadarbību pie labākā risinājuma atrašanas. Paldies! Paldies, Marija! Komisija lūdzu! Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsarētāji! Paldies referentē par lielisko darbu dokumentu, kas ir sagatavots. Vēlos uzsvērt tikai pāris lietas, lai paskaidrotu komisijas priekšlikumu. Es domāju, jūs esat jau sapratuši, ka šis priekšlikums pretēji Galileo Kopernikus priekšlikumam nemēģina meklēt naudu komisijā vai Eiropas Savienībā, lai šo dienestu izveidot, bet gan izveidot programmu, ar kuru tiktu atbalstīts dalību valstu pūles šādas sistēmas izveidē, tātad pret sadursmes sistēmu SST saīsinājumā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs punkts, kas norāda uz šo atšķirību un arī uz detalizācijas pakāpi, kādu mēs varam iekļaut šajā priekšlikumā, jo ne jau komisija tā, kas saka, mēs darīsim to un to, bet gan dalību valstis var sadarboties šādā veidā, lai panāktu tādu rezultātu. Tad e, varam sniegt e, finansējumu, lai atbalstītu jūsu centienus. Tātad. Tās ir tās lietas, ko mēs varam iekļaut savā priekšlikumā. Par budžetu. Ja šis ir priekšlikums arī ierobežotu budžetu, un to arī norādīja visi deputāti, kas izteicās, ņemot vērā, ka mums ir pieejams salīdzinoši ierobežots budžets, tā kā paldies par vēlmi sadarboties un rast risinājumus. Tātad šis ir budžets, jūs tā runājat par tādu embriju pieeju, nu tas ir tāds interesants salīdzinājums. Svarīgais, kas būtu jāatcerās, ir nepieciešamā sadarbības izveida, lai sistēmu varētu izveidot. Bez tā mums nevar būt Eiropā šāda SST sistēma. Tātad šis ierobežotais finansējuma apjoms var galu galā radīt milzīgu ietekmi uh, pašu šo pakalpojumu īstenojot. Un gal galā mēs arī piekrītam referentes eh, idejām attiecībā uz datu pieejamību, ka šie dati var būt brīvi pieejami, kā tas ir ASV, tas, manuprāt, ir labs piemērs, kā mēs eh, noteikti varētu sekot. Paldies! Paldies! Andrs Dotarkundas, lūdzu. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas izteica ļoti noderīgas piezīmes. Tāpat paldies arī komisijai par komentāriem attiecībā šo priekšlikumu. Vēlos tikai atgādināt visiem kolēģiem, ka es uz tulkošanu sūtu šo dokumentu līdz mēneša beigām. Un izskatīšana paredzēta 14. novembrī. Protams, ka mans birojs sazināsies ar visiem ēnu referentiem un eh, Karvaljo kundzi budžeta komitejā, lai mēs varētu ievākt jūs pirmos komentārus. Paldies par uzmanību un patīkam pēcpusdienu. Paldies, vēlos atgādināt jums ka šīs diskusijas turpināsies 14. oktobrī, bet mūsu komitejas nākamā sanāksme ir 18. septembrī. Visas dienas garumā no 9 rītā līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30. Paldies! Ar to arī beidzam šodienas darbu.